Darbie kolēģi, labdien visiem! Piedāvāju sākt mūsu darbu. Sāksim šīs pēcpusdienas sanāksmi. Jūs esat saņēmuši darba kārtības projektu. Es piedāvāju ķerties klāt tradicionālajā kārtībā, pieņemot darba kārtību, vai kāds iebilst pret darba kārtību. Uh, tādu, kādu to esat saņēmuši. Nē, tad paldies. Man ir daži paziņojumi, priekšsādātais paziņojumi. Pirms varam sākt darbu, uzklausot Žanšarlu Pizā. Tātad vispirms paziņojumi. 15. marta sanāksmē koordinātori vienojās par uh, apaļo galdu par to, ka ir nepieciešamība eh, sadarbība attiecībā uz cilvēktiesībām, runājot par terorismu upuriem, un tas ir sadarbībā ar Libe un Droā komitejām, un to koordinātori apstiprināja. Un šī sanāksme notiks 24. maijā, eh, trijos pēcpusdienā līdz pieciem, eh, Libe komitejas darba ietvaros. Otrais paziņojums komitejas brauciens uz Madridi notiks no 9. līdz 11. maijam šogad, un trešais informatīvais punkts - komitejas brauciens uz Katāniju ar dienu vai pusdienu Romā notiks no 6. līdz 8. jūnijam, un tas joprojām atbilst koordinatoru lēmumiem. Un ceturtais paziņojums - Komisārs Ētingers tiks ielūgts uz kādu no mūsu komitejas nākamajām sanāksmēm, lai runātu par to, kādi resursi pastāv cīņā pret terorismu, jo tas ir viens no mūsu komitejas mandāta aspektiem. Tik tā priekšsādātais paziņojumi. Tagad es piedāvāju uh, sveikt uh, Žanu Šārlu Brizāru kurš ir terorisma analīzes centra eh, priekšstādātājs Francijā. Mēs eh, vēlējāmies viņu uzklausīt un arī uzdot viņam jautājumus pēc eh, viņa uzrunas. Tātad varēsim uzdot jautājumus, jo viņš vada šo te ne tikai ļoti svarīgo institūciju, kas ir ar milzīgu izmeklēšanas kapacitāti, bet uh, Brizāra kungs uh, savā karjeras laikā ir arī daudz pieredzējis, un tas mums var noderēt mūsu komitejā. Viņš Francijā un ASV ir studējis jurisprudenci, viņš uh, savu uh, karjeru sāka uh, tiekoties ar uh, Francijas amatpersonām, strādājot kopā ar viņiem un arī ASV. Uh, Eh, Eduardu Baladūru, premjerministra kabinetā viņš strādāja arī Nacionālajā asamblējā, eh, sadarbojoties ar eh, Alānu Masādu, um, tiesnesi, kurš vadīja pretterorisma nodaļu par, Parīzē. Un pēc tam viņš bija atbildīgs par komercizlīkošanas nodaļu un drošību. Viņš specializējās 99. gadā um, atšķetinot uh, musulmaņu nevalstisko organizāciju finansēšanas tīklus un izmeklējot šos jautājumus. Tātad viņš ir arī sastādījis uh, ziņojumu, kas tika aktualizēts pēc 2001. gada 11. septembra uzbrukumiem, un šis ziņojums ir ar nosaukumu Osama Bin Ladena uh, um, finanšu saites. Viņš ir arī strādājis uh, um, kā konsultants un uh, tātad strādājis pie komercizlūkošanas jautājumiem, arī starptautiskajās tiesībās un krīzes komunikācijas jautājumos. Viņš arī regulāri izsakās plašsaziņas līdzekļos par jautājumiem, kas ir saistīti ar terorismu un tā finansēšanu. Tātad viņš pārzina uh, finanšu jautājumus saistībā ar terorismu finansēšanu, un viņš uh, tātad vada šo terorismu analīzes centru, kurš 23. janvārī publicēja ziņojumu Terorisms Eiropas Savienībā 2017. gada situācija. Šajā ziņojumā ir, uh, protams, arī jautājumi, ko viņš pieminēja savā runā, un Tas noteikti būs noderīgi arī mūsu komitejas darbā. Es piedāvāju viņam tātad stādīt priekšā šo pārskatu par 2017. gadu, pēc tam varēsim uzdot viņam jautājumus, un esmu pārliecināta, ka viņš atbildēs uz jautājumiem, kas ir saistīti ar terorismu finansēšanu, bet varbūt arī uz plašāku jautājumu loku. Prizāra kungs mm, dod jums vārdu apmēram uz 20 minūtēm, ja jūs eh, tā vēlaties, un jūs teicāt, ka jūs eh, tātad eh, esat gatavs arī pieņemt mūsu jautājumu uzdošanas metodi pingpong stilā. Katrs var uzdot jautājumu un uzreiz sadzirdēt atbildi. Un to pēc tam tad arī darīsim. Paldies, tagad jums vārds. Euh, Madame la Présidente. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Dāmas un kungi deputāti, paldies par jūsu ielūgumu. Es patiesībā sākšu ar uh, terorismu draudu analīzi Eiropā. Arī runāšu par uh, jauniem izaicinājumiem. Un, uh, piemēram, runāsim par to, ka, uh, kā mainās draudi šobrīd. Uh, un, uh, runājot par eh, islāma valsti Sīrijā un Irākā, um, tā tiek sakauta, bet eh, tas nesamazina eh, draudus. Un mēs arī redzam, ka tiek aktivizēta propaganda. Un pēdējais pētījums, ko jūs minējāt, ko ir veicis terorisma analīzes centrs par 2017. gada situāciju Eiropas Savienībā, parāda, ka uh, Eiropā pagājušajā gadā ir bijuši 62 terora akti. Sīrija, Irāk šeit jāpiemina, uh, tātad 15 uh, atentāti ir veikti un 40 uh, ir novērsti. Puse no um, uzbrukumiem bija vērsti pret Franciju. Tā ir um, valsts, kas ir cietusi visvairāk vēl pirms uh, apvienotās karalists un Vācijas. Uh, Tātad Francijā ir bijuši visvairāk terorakti, apmēram puse no um, šiem negadījumiem ir bijuši Francijā no Eiropas Savienības. Ir um, um, tātad uh, jāskatās, ka um, 2017. gada laikā reizes sešās dienās bija uzbrukums un eh, draudu apjoms arī nav samazinājies, um, un mēs redzam, ka Islāma valstī joprojām ir aktīvi uh, resursi. Džihādisma fenomens tātad uh, nesamazinās. 45% no veiktajiem uzbrukumiem ir vērsti pret tiesības sargājušiem iestādām, vai nu pret armiju, vai pret policiju. Uh, un aizvien biežāk tiek izmantoti tādi vienkārši ieroči, un um, um tie ir augstie ieroči, ir arī uh, pašbūvēti uh, sprīdzekļi, un uh, mēs redzam, cik efektīvi ir šie te um, terora organizācija izplatītie um, materiāli, kā um, ražot pašiem savus ieročus. Un eh, liela daļa eh, uzbrucēju bija no pašām valstīm, un 10% no uzbrucējiem nekad nebija um, palikuši, š, dzīvojuši šajā valstī. Un uh, bija arī uh, uzbrucēji, kas bija zinām jau izlūk dienestiem Eiropā. Un uh, tagad par saiknēm starp uh, uzbrucējiem un terora organizācijām mēs eh, novērām, ka 45% uzbrukumi ir eh, veikti iedvesmojoties eh, individiem no terora organizācijām. 15% ir attālināti vadīti uzbrukumi, tātad no izcelsmes valstīm bijušas ir saiknes ar uh, um, darbojušamies džihādistiem, un 8% bija uh, operācija, kuras vadīja cilvēki, kas ir atgriežušies no šīm valstīm Eiropas Savienībā, lai veiktu uzbrukums. Tātad, ko mēs konstatējam un ko šis pētījums parāda? Tas varbūt tāds steidzams zvans. Tātad mēs konstatējam, ka teritoriālā kalifāta uh, izzušana nesamazina terora draudus. Tāpēc, ka terora draudi nāk galvenokārt no Al-Qaida un Islāma valsts, un tie, tās vienmēr ir bijušas organizācijas, kas ir bijušas ļoti noturīgas pagātnē. Piemēram, 9. gadā um, Amerika teica, ka Al-Qaida ir Irākā pilnībā iznīdēta, bet tā nebija Un šīm organizācijām ir virkne filiāļu visā pasaulē. Un tāpat kā ar Al-Qaida, toreiz, kad viņi zaudēja savu teritoriju, tagad arī ir tā, ka it, islāma valsts pāriet no tādas terora grupas uz teroristu tīklu un saņem tādu globālu atbalstu arī. Un, uh, 2016. gadā Abu Bakr al-Baghdadī uh, aicināju savus uh, dalībniekus, kas nevarēja pievienoties kalifātam Sīrijā un Irākā, doties citur un uh, strādāt citur. Mēs zinām, ka ja tagad uh, daudzās valstīs, Āfrikā, uh, Jemenā, Afganistānā uh, šie cilvēki darbojas, viņiem ir uh, loģistikas tīkls un tātad mēs to redzējām arī saistībā ar Parīzes un Briseles terroraktiem. Mums ir arī ļoti konkrēti dokumentēti piemēri, ka uh, Eiropas kaujinieki ir iesaistījušies šajā organizācijā Sīrijā un Irākā, un kas pēc tam tad ir pievienojušies citiem uh, operāciju posmiem, piemēram, Afganistānā vai Lībijā. Tātad izstrādājot šīs tā ārējās darbības kapacitātes, uh, tas nav nekas jauns, tā nav jauna stratēģija. Uh, 2016. gadā Afganistānas eh, tātad atzars bija saistīts ar eh, uzbrukumu Ņujorkā un eh, arī Islāma valsts bija iesaistīta Manchesteras 22. māja uzbrukumā. Atcerēsimies, ka bija um, ehm, Alkaida atzars, kas uh, pārņēma uh, centrālās Alkaidas nodaļas operācijas, un uh, tas bija redzams Afganistānā. Uh, Tā ir viņa teritoriālā bāze. Kopš 2009. gada ir aizvien vairāk uh, uzbrukumu rietumu valstīs. Uh, viņi tātad ir izstrādājuši tādu autonomu propagandas kapacitāti. Un uh, šī tā pārvietošanās, pārvietojot kapacitāti no islām valsts teritorijām prom uz citām valstīm, to finansiāli atbalsta uh, centralizētā islāma valsts uh, saskaņā ar ANO uh, sankciju komiteju. Tātad mēs redzam, ka ir Lībijas, Afganistānas un Dienvidaustrumāzijas filiāls. Tātad, ko mēs novērojam Sīrijā un Irākā, ir tas, ka ārvalstu kaujinieki ne tikai grib atgriezties savās valstīs, bet arī uh, Uh, grib pievienoties uh, tajās teritorijās uh, strādājošiem, ka, ka, karojošiem, kas vēl ir Islāma valsts teritorijās, un viņi grib, ir gatavi doties arī uz citām konflikta zonām, piemēram, uz Lībiju un Malaiziju un citām valstīm. Tātad mums ir pierādījumi, ka tie džihādisti, kas cīnījās Islāma valsts rindās Sīrijā un Irākā, tagad jau ir pārvākšies uz Lībiju un Afganistānu. Tātad mēs redzam, ka ir šie draudi, joprojām pastāv, ņemot vērā Parīzes un Briseles uzbrukumus. Pat ja Sīrijā un Irākā Islāma valsts tiek sakauta. Islāma valsts ir pārveidojusies, pārveidojot savu rīcības kapacitāti, kā jau es teicu, dažādajos atzaros, kas ir tās sastāvā, un mēs tātad uh, redzam, ka uh, šie draudi ir fragmentētāki, globalizētāki, tāpat kā mēs redzējām Alkaidas uh, gadījumā. Un uh, otrs iemesls, kāpēc tad uh, šī organizācija var turpināt pastāvēt, ir tas, ka viņi var iedvesmot savus sekotājus un dalībniekus. Jā, Islāma valsts ir zaudējusi uh, teritorijas, un mēs uh, redzam, ka ir arī Eiropas kaujinieki, un mums ir jākonstatē, ka mums nav izdevies uh, um, apspriest šos draudus. Tātad ticēt, ka draudi ir pazuduši, uh, tas būtu naivi. Tātad jāsaka, ka Īslāma valsts ir organizācija, kam ir uh, mērķis iegūt teritorijas, e, un atcerēsimies, ka 2014. Um, gadā tika teikts, ka viņu mērķi bija vietēji un uh, reģionāli, un viņi gribēja iegūt uh, uh, teritorijas, bet tagad jāsaka tomēr, ka um, tas ir mainījies, draudi ir tādi izplatītāki, uh, Un uh, uh, rīcības veidi bieži vien ir tādi improvizēti, viņi, tiek, viņi izmanto bieži vien tādus ļoti vienkāršus ieročus, un uh, gribu piebilst, ka saiknes starp šiem vietīgajiem um, darboņiem un, uh, un uh, centrāla organizācija ir tāda virtuāla šī saikne. Runājot par uh, vietējo terorismu, kas uh, tā kā pašdarbnieki darbojas, uh, tas jau arī nav nekas jauns, tur Islāma valsts neko jaunu nav izgudrojusi, viņi vienkārši iedrošina šos cilvēkus, iedvesmo un tādu pašu taktiku īstenoja Al-Qaida. Tātad itām, Islāma valsts atkārto to praksi, kas jau tika īstenota iepriekš, mobilizējot savus sakotājus, savus atbalstītājus. Un plašā, kā izpratnē, varam runāt par to, ka Īslām valsts ir Alkaidas turpinājums ar citiem līdzekļiem un citām uh, ambīcijām nekā tikai uh, terorijas, teror, teritorijas iegūšanu. Un, uh, mēs tātad runājam par virtuālo kalifātu. Viņi joprojām iedvesmo, mobilizē savus sekotājs, atbalstītājus un, piemēram, ar šiem te, šiem te rokas grāmatām, kā gatavot spriedzekļus. Uh, Un par radikalizāciju runājot, um, tas uh, bieži vien uh, iedvesmo cilvēkus uh, pastrādāt noziegumus un ir jāpielāgojas šiem mainīgajiem un izmainītiem draudiem. Tātad kāda ir izaicinājuma šajā situācijā? Runājot par draudu, mainīgo dabu, pirmkārt, tā ir radikalizācija. Uh, Tas tiešām ir izšķirīgi svarīgi eh, par to domāt, jo eh, tas mūs nodarbinās vēl daudzus gadus. Starp 50 līdz 70 eh, cilvēku ir Eiropā, kas ir radikalizēti, un 20 tūkstoši no tiem dzīvo Francijā. Es bieži vien atgādīju no citus skaitļus 60% no tiem, kas veica uzbrukums mūsu valstīs kopš 2013. gada, nebija zināmi tiesības sargājušām iestādēm. Vairāk kā 50% no cilvēku, kas ir notiesāti kopš 2004. gada Francijā par terorismu, viņi nebija iepriekš sodīti, viņi nebija zināmi ne policijas, ne izlūkdienestiem. Bieži vien izlūkdienesti bija tie, kas veica uh, šo te darbu, uh, Um, bet draudi ir uh, tagad visur klātesoši, un uh, tas iesaist arī vietējās iestādes, uh, kam jāstrādā ne tikai pie šiem te radikalizācijas, bet arī terorismu jautājumiem. Un um, tas modelis, kas tika izvēlēts Francijā, bija centralizācijas un specializācijas modelis, vēršoties pret dažādu veidu terorisma uzbrukumiem. Uh, Un mēs redzam, ka šī e, sistēma ir sevi izsmēlusi, terora draudi ir visur klātesoši, arī ļoti vietējā līmenī, un e, tas ir neparedzami, kur kas var notikt, un e, tāpēc bieži vien izlūkdienas neko tādu nevar vispār atklāt. Tāpēc vietējo iestāžu pārstāvju, pašvaldību priekšsādātāju loma šeit ir izšķirīgi svarīga. Uh, Un eh, šeit ir eh, jāstrādā eh, atklājot radikalizācijas gadījumus, dažādu organizāciju vidē, piemēram, jāveic informēšanas un um, drošības darbība, preventīvā darbība. Uh, Julians Kings, Eiropas komisārs, ir iesaistījies, un tas ir arī jāapsveic, runājot par drošību pilsētās. Tas ir ļoti svarīgs aspekts. Un otrs, ko gribu uzsvērt, ir uh, tie, kas atgriežas. Um, par to ir daudz eh, stāstu, um, puspatiesību. Uh, jāsaka, ka nav tā, ka masveidā cilvēki atgrieztos Eiropā no uh, kaujas vietām. Uh, lielākā daļa tomēr ir sieviešu un bērnu, kas atgriežas, un jāsaka, ka džihādisti lielākā daļa tomēr uh, iet bojā šajās kaujās, un, uh, kā jau es teicu, pārējie lielā mērā vēlas pievienoties islām valsts uh, vienībām citās valstīs, tātad nemaz tā nav, ka viņi atgriežas mūsu valstīs. Un, uh, ir arī tādi džihādisti, kuri tiek sagūstīti Irākā, Sīrijā un bieži vien tiek tiesāti šajās valstīs. Par to ir arī diskusijas, un tāpēc gribu atgādināt uh, šeit, kādi ir likumi. Ir, um, tātad valstīm nav nekāda pienākuma starptautiskajās tiesībās uh, uh tiesāt savus uh, valsts piedrīgos par to, ko viņi pastrādājuši ārzemēs. Un arī džihādistiem nav tiesības Eh, saņem tiesu savās valstīs. Un uh, ir um, bruņotajām grupām, tātad uh, ir, ir tiesības tiesāt šos cilvēkus, kas ir iesaistījušies bruņotās grupās. Tātad uh, viņi var tikt tiesāti uh, izcelsmes valstīs, un uh, tās ir arī tiesības uh, tikt nosūtīti, piemēram, atpakaļ uz savu valsti un tiesā, tik tiesātiem savas valsts tiesās. Tātad eh, atgrie, tie, kas atgriežas, ir tāds ārējs drauds eh, vidējā un ilgā termiņā. Neaizmirsīsim, ka tas Alkaidai ļāva uh, um, pāriet uh, no tādas uh, vietējas organizācijas uz tādu starptautisku tīklu, tātad mainīt savu būtību. Šie tie kaujinieki, kas atgriezās no Afganistānas, uh, turpināja strādāt. Un, uh, Tas nozīmē, ka būs labāk jāsadarbojas ar trešajām valstīm, labāk jāapmainās ar informāciju, lai uh, risinātu šīs problēmas. Runājot par uh, atgriezušos problemātiku, jārunā arī par tiem, kas jau ir atgriezušies, piemēram, uh, 258 ir atgriežušies Francijā, 7% no viņiem tie ir aizturēti vai arī tiek tiesāti vai arī gaida tiesu. Un uh, līdz 2020. gadam 64% būs savu sodu izcietuši. Un precīzi runājot, 91 eh, no tiem, kas ir atgriežušies, jau ir notiesāti, un eh, vidējais sots ir 7 gadi, un tātad uh, viņi um, 2020. gadā būs atlaisti brīvībā. Tātad mēs zinām no pieredzes, ka um, tie, kuri ir strādājuši, tātad cīnījušies teroristu rindās, viņi um, nākotnē būs uh, veterāni, viņi varēs turpināt savu darbību un uh, iesaistīt citus un varbūt arī veikt uzbrukumus. Tātad um, ir arī džihādisti, kas uh, ir uh, arī uh, cīnījušās islāma valsts rindās un uh, par tiem bieži vien nezina mūsu izlūk dienesti. Un tas ir jāpieņem, tā ir realitāte. Runājot par tiem cilvēkiem, kas atgriežas, uh, um, reģionālā kontekstā ir, ir tā, jāsaka, ka šie te Eiropas džihādisti ir uh, arī tāda kā um, maiņas prece, tātad šie te um, gūstekņi tiek apmainīti starp uh, valstīm, starp uh, Sīrijas kaimiņu valstīm un Islām valsti. Uh, Un uh, trešais izaicinājums, par uh, ko gribēju pastāstīt, ir šis te sociālo tīklu jautājums un par to, kā teroristi plānojot, sagatavojot un arī izpildot terorāktus, izmanto sociālos tīklus. Debats par propagandu tiešsaistē, kas uh, notiek, kas tiešām pastāv. Um, Um, ir jāpiemina, bet ir arī tā, ka sociālos tīklus un dažādus saziņas līdzekļus internetā izmanto teroristi, lai plānot un īstenot terora aktus. Un mūsu uh, centrs ir uzsācis pētījumu, lai uh, vairāk informācijas iegūtu par to, uh, kā tiek lietoti uh, šie līdzekļi un kā to varētu atklāt Piemēru ir pietiekami daudz, piemēram, pagājušā gada 7. novembrī bija šis uh, uzbrukums, kas tika sagatavots, izmantojot tikai telegrāmu aplikāciju, nekādu fizisku kontaktu vispār nebija, un 2016. gadā Ņujorkā un Ņūdžersejā um, viņi plānoja šo te uzbrukumu ar Facebook Messenger starpniecību. Un, tā, un bija arī šie 2015. gada vasaras uzbrukumi, kas tika gatavot tādā pašā veidā. Tātad nākotnē mūsu pūliņi būs eh, tam jāpievērš, eh, jābūt lielākai politiskajai gribai, kuras eh, vēl Eiropas līmenī nav pietiekami, diemžēl, pievērsties šiem terorismu jautājumiem. Paldies! Paldies, Žanšarlu Brizār, par šo ārkārtīgi interesanto prezentāciju. Eh, izklāstījāt eh, to, kas notiek šodien, eh, apdraudējumu situācija, šī daudzpolāra, šis daudzpolārais apdraudējums, un tas bija lieliski un ārkārtīgi interesanti, kā es jau teicu. Tagad dod vārdu kolēģiem, un ar nodāžām būs pirmais, kurš uzsāks jautājumu atbilžu sesiju. Paldies! Es pievienojos uzslavas vārdiem jo tik tiešām šķiet, ka vingrinājums ir izdevies. Interesanti klausoties Žanšārlu Brizāru, tas, cik lietišķi viņš runā, es domāju, ka tas ir interesanti tieši mūsu komitejai, katram no mums ir sava uztvere, varbūt arī daži uh, stereotipi, daži aizspriedumi, bet tagad uh, mēs atgriežamies pie faktiem. Žanšārls Brizārs uh, jau gadiem ilgi pēta šo jautājumu, te nav ko iebilst. Nu, tas mums ļauj labāk darīt uh, mūsu darbu un uh, kliedēt arī uh, dažas uh, uh, idejas, kas varbūt neatbilst gluži patiesībai un tikai piesārņo visu šo diskusiju. Piemēram, klīst visādas baumas uh, par teroristu aktivitāti. Uh, īpaši Francijā. Un, nu, un tad uh, Brizārkungs teica, daudzi teroristi nav uh, zināmi izlūga dienestiem, tad, tad nu, viss nav atkarīgs no tā, cik labi sadarbojas vai nesadarbojas savā starpā izlūga dienesti. Svarīgi ir to saprast, eh, daži teroristi ir pilnīgi nezināmi mūsu izlūga dienestiem. Daži ir pazīstami savā valstī un daži arī savā valstī nav zināmi Eh, kompetentajām iestādēm. Tā tad svarīgi saprast, ka izlūkdienas sadarbība te nav tas pats svarīgākais. Dažreiz viņš eh, arī runāja par organizāciju finansējumu. Tas arī ļoti būtiski ko darīt eh, pret terorisma centrā, eh, kā apkarot eh, arī šo vietējo finansējumu. Te runa nav par ārējo organizāciju sniegto palīdzību vai citu valstu palīdzību. Islāma valsts ir izveidojusi nodokļu sistēmu vietējā līmenī, administratīvo sistēmu, kas ļauj šai valstī attīstīties tālāk ļoti efektīvā veidā. Tagad, eh, ko darīt ar eh, šo organizāciju finansējuma kanāliem? Es vēlos uzsvert šo aspektu, jo mm, aizvien vairāk teroristu izmanto eh, neizsakojamus finansējuma kanālus. Valdībām nav iespējas neko darīt šajā sakarā, un uh, man tiešām bail, kā attīstīsies šī situācija, bail no tā, ka um, mēs arī šeit neko nevarēsim izdarīt. Un vēl viena lieta, runājot par statistiku, uh, statistiku, piemēram, kas atrodama iepriekšējā gada uh, um, pētījuma nu, viens liels secinājums - ideoloģiju nekādā veidā nevar racionalizēt. Un uh, šie ir cilvēki, uh, ko uh, pilnībā ir uh, savaldzinājusi šī ideoloģija. Tātad um, tas ir jāapzinās runājot par šo fenomenu. Nu, varbūt tāds mans jautājums varbūt nebūs tik eh, viegls, eh, bet runājot par šo ideoloģisko matricu, vai tā ir eh, tik spēcīga, kā mēs to iedomājamies, un kā tas ietekmē visu šo propagandas mašīnu, mašinēriju, vai tiešām šī mašinērija ļauj idejas īstenot teroristu aktivitāšu līmenī. Paldies uh, eh, Danžana kungam. Es redzu, ka eh, jau pirmajam runātājam bija uh, kaudzi jautājumu. Jā, nu par uh, šiem datiem jūs pareizi teicāt, ir tādi speciāli marķieri, ko kompetentās iestādes var izmantot, ir arī indikātori, ir skaitļi, bet ir teroristi, kas nav pazīstami kompetentajām iestādēm, mm, kā es arī teicu, un runājot par eh, šo datu pārtvēršanu, mm, nu, te jāuzrauga šie sociālie tīkli, un eh, tas ir visas sabiedrības uzdevums, ne tikai izlūkdienas tam e, ekskluzīvais uzdevums par finansējumu. Jā, mm, New York Times reportāža, piemēram, rāda, ko mēs jau daudzus gadus eh, stāstām. Eh, Al-Qaidas turpinājums ir tagad eh, Islāma valsts, kas kļūst par īsto valsti. Al-Qaidai bija nometnes Afganistānā un Sudānā, un Islāma valsts kontrolē citas valstis, eksploatē citas valstis, to resursus, piesaista finansējumu piemēram, lauksaimniecības eh, ieņēmumus eh, piesaista, ekonomiskos faktorus, ekstensīvā eh, un vispārinātā veidā. Tad, tad tagad š, notiek šis autofinansējums, savukārt Alkaidas finansējums. Al Mm, nu, tur bija konkrētas organizācijas, bankas, varbūt citu valstu palīdzība. Tā bija atkarīga no citiem finansēšanas avotiem. Islāma valsts tagad ir kļuvusi par organizāciju, kas pati sevi finansē, un tas ir ļoti bīstami. Šī ir bīstama attīstība. Nu, tā tagad sadarbojas, protams, arī ar pārobežu kaimiņiem, un tāpēc uh, grūti rast risinājumu šajā gadījumā. Mēs to līdz šai baltai dienai neesam izdarījuši. R Eh, tagad ANO lēš eh, desmit eh, mm, mili, miljoni vismaz tika, tikuši iesaldēti, kas, ko, ko, ko uzskata par Alkaidas fondiem, bet tas nebūtu neaptur teroristisko organizāciju darbību, un tad mēs vienkārši neesam attīstījuši tādus instrumentus, kas būtu pielāgot šai jaunajai realitātei, lai kontrolētu eh, šo organizāciju aktivitātes. Bet konkretizējot lietas, eh, runājot par to, cik efektīva mūsu eh, cīņa, mūsu darbības izsak, finansējuma izsakošana ļāvusi atklāt eh, vairākus džihādistus, eh, kas uh, nav bijuši izlūkdienestu uzmanības uh, centrā. Tā tad tas pierāda, ja mēs šo cēloņu sakarību izveidojam un ja mēs skatāmies uz izturēšanas modeli, ja mēs sekojam līdzi finansējumam. Uh, ja mēs labi sagatavojamies, izdarām mājas darbus, tad tas ļauj novērst uh, teroru uzbrukumus, un tas uh, taču ir pats galvenais, uh, nu, tāds uzlabo arī šo drošības tīklu, kas mums ir par ideoloģisko matricu. Nav korelācijas starp sakāvi uz vietas un apdraudējuma intensitāti. Uh, vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, džihādistu loģika ir tāda, sakāva uz vietas tikai pastiprina šīs organizācijas leģitimizē turklāt šo teroristu aktivitātes piekritēju acīs. Nu, tad grupa vienkārši pārkārto savu operatīvo kapacitāti, nu, tad eh, tai uzrā, uzrādās arī mm, vēl piekritēju, un mm, tad organizācija turpina īstenot uh, rīcības uh, modeli, uh, lai darītu visu, lai palīdzētu tai organizācijai, kurai grūtības uh, uz vietas. Nu, piemēram, organizācija Irākā tagad pēkšņi izdomā doties palīgā citam apdzeram, kas, teiksim, cieš sakāvi Lībijā vai Afganistānā citur, lai palīdzētu. Paldies par šo atbildi, kas eh, ļoti precīza un aptver visus uzdotos jautājumus. Un tagad Anna Gomeša, kas ir mūsu S&D koordinātore. Paldies eh, Brizārkungam. Jūs runājat par radikalizāciju, kas šobrīd, eh, kas šobrīd skārusi 50 līdz 60 tūkstošiem cilvēku. Jūs runājat arī par radikalizācijas fenomenu Jūs runājāt par vietējo aktieru mobilizāciju, arī par nemusulmaņu mobilizāciju. Ja tas notiek, nu tad tiešām mums klāsies slikti. Un ko tā mēs varam darīt, lai to nepieļautu, nekļūtu par vakabītiem un tam līdzīgiem, kas, ko darīt, lai novērstu atsevišķo sabiedrisko slāņu radikalizāciju un islamizāciju. Vai nu tie būtu populisti vai nepopulisti, tas tagad nav būtiski. Uh, ko darīt ar simtiem eiropiešu cietumā? Ko darīt, uh, atstāt viņus uh, turkrokās, vispār par viņiem nerunāt, lai viņus tur tiesā, Nu, mēs palīdzam kurdiem uh, Turcijā, bet ko tad ar mm, mm, Eiropiešus mēs tur arī tā atstāsim, vispār par viņiem vairs nerunāsim. Un kā jūs skatāt apdraudējumu no Lībijas un uh, šo haosu, ko mēs tur esam izveidojuši? Un par finansējumu mums būs iespēja aprunāties ar komisāru Moskavičī, runa ir par desmit miljārdiem. Uh, Uh, nodokļu krāpšanā un 50 uh, miljārdiem uh, PVN krāpšanā. Tik daudz ir teroristu rokās, lai sevi finansētu, lai finansētu arī citus noziedzīgos tīklus, kas sadarbojas ar teroristiem, tā starpā Al-Qaidā. Un ko dara valdība? Neko pat neko nereformē, neskata šo jautājumu. Un šis finansējums notiek izmantojot mūsu pašu sistēmas, un valdības neko nedara. Ko, ko jūs teiksiet par šo situāciju? Paldies arī jums bija daudz jautājumu, politisko jautājumu, tehnisko arī, bet arī politisko. Vis, visu pirms. Jā, es saprotu šo mikrofinansējuma modeli, par makro esam runājuši, tagad par mikrofinansējumu arī jārunā. Sākumā es runāju par makrofinansējumu un to faktu, ka sankcijas tā kā pastāv, eh, bet eh, eh, mēs aptuveni vienādi skatām gan makro, gan mikrofinansējumu. Un tas, ko mēs vēlamies, ir mazināt to ietekmi, kurai ir instrumentiem, ko izmanto teroristi. Uh, Un, piemēram, daudz uh, esam runājuši par atšifrēšanu, informācijas atšifrēšanu, un mm, daudz uh, investējam šādos instrumentos, bet Parīzes Briseles uzbrukumos mēs redzam, ka teroristi izmanto komunikācijas līdzekļus un finansēšanas līdzekļus, kas ir legāli un anonīmi, un šī anonimizācija iespēja anonīmie veikt darījumus, diemžēl nepalīdz problēmu atrisināt. Um, Te ir daudz dažādu faktoru, par ko var runāt, bet, nu, teroristi izmanto robus mūsu sistēmā, lai uh, sevi finansētu. Piemēram, priekšapmaksātās kredītkartes masīvi tiek izmantotas atkārtoti tiek izmantotas visā, visos ķēdes posmos, sistemātiski izmantošos priekšapmaksas kredītkartes eh, ar zināmiem, kur nav pat griestu eh, līdzekļu izmantošanai. Un ik viens eh, var kioskā izmantot šādu karti uzlādēt eh, tātad, tātad, um, paredzēt, paskatīties, ka šajā kartē ir pietiekami līdzekļi un iegādāties visu, ko viņš vēlas, lai finansētu savas eh, darbības, kas varbūt arī teroristiskas eh, darbības. Mm, jāskatās, ko kā var novērst šādas situācijas, bet nu, mēs vienmēr uh, esam eh, iepakaļ vienu soli, uh, klibojam teroristiem pakaļ, diemžēl, par Lībiju. Jā, Islāma valsts veids operācijas Lībijā. Nu, tagad šis haus ir mazinājies, salīdzinot ar situāciju pirms pāris gadiem, bet tas, ko mēs tur tiešām redzam progresīvi, uh, Lībija, situācija Lībijā un Tunisijā uh, izplatās, aptver visu reģionu, un dažas valdības subsaharas reģionā uh, ļoti satraucas par džihadistu ierašanos, uh, daudz džihadistu arī dodas prom, lai piedalītos um, konfliktos, lai piedalītos šajā cīņā, un um, noteikti. Arī tur izlūk dienesti mm, mm, neko daudz nevar izdarīt, tā kā Francijai un citām valstīm te būtu ļoti svarīga loma, ko spēlēt eh, šajās valstīs, palīdzēt, eh, nodrošināt eh, drošību, sniegt zināmas garantijas. Dažās valstīs notiek ļoti masīva ieroču kontrabanda Lībijas virzienām, un uh, pret to arī būtu jācīnās. Par atgriešanos. Un par Turciju bija jautājums. Uh, un kurdu, kurdu ieslodzītajiem. Vairāki simti Eiropiešu džihādistu atrodas uh, Sīrijas kurdu cietumos. Tur arī uh, kurdu bruņoti grupējumi. Mm. Te var runāt par izcelsmes valstīm, bet eh, nu, Francijā eh, ir vienošanās eh, par atgriešanos, kas ir teritoriālā vienošanās pēc izcelsmes valsts, bet droši vien nevajadzētu iedziļināties tagad sarunu loģikā, kas notiek ar kurdiem. Es jau teicu, teroristi rīkojas aizvien vairāk vietējā līmenī, un tā tas noteikti paliks arī turpmāk. Un kurdu prioritāte nav terora uzbrukumi, prioritāte ir karš. Arī, kā arī citiem bruņotiem grupējumiem Sīrijām Un, un tagad eh, eh, varat padomāt par to, kā piedāvāt minimālas garantijas, lai nodrošinātu taisnīgu eh, procesu tiesā. Jā, un šis aspekts skar visas, visus sabiedriskos slāņus, gan musulmaņus, gan arī citus slāņus. Par to jūs tieši runājat. Ko varam sagaidīt no šīm grupām? Ja notiek diskusija par ideoloģiju, un kur tiek jauktas lietas, jau, jauktas koncepcijas, ļoti viegli eh, teikt, visi salafisti ir džihadisti. Uh, Eh, nepazīstot pat eh, konflikta vēsturi, eh, nezinot detaļas mm, par ideoloģiskām atšķirībām starp šiem strauma, strāvojumiem, īpaši Alžīrijas salafistiem. Tātad realitāte nav melnbalta. Salafisti noraida džihādistus, pat ja tur ir vairāki, vairākas līdzības, bet tomēr detaļas ļoti svarīgas, nu, ka nevajadzētu pārāk ātri lietas vispārināt. Un īpaši runājot par tik sarežģītām lietām, nevajag būt tiem, kurš metīs pirmie šo akmeni mm, citu virzienā. Vajadzētu drīzāk analizēt atsevišķo grupu mērķus, rīcības modeļus, uh, Un nevajadzētu tagad eh, apšaubīt visu kopienu atsevišķo individu dēļ. Lūk. Paldies par jūsu atbildēm arī uz šiem jautājumiem, kas bija ļoti smagi un atvērti mm, jautājumi, kas arī paliek atvērti. Un tagad ir ar deprē lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es pievienošos kolēģiem. Lielas paldies eh, Brizāra kungam eh, par eh, viņa izklāstu. Lieliski, skaidri, visaptveroši. Paldies jums. Mani satrauc situācija Eiropas Savienībā, jo galu galā tas mūs skar tieši šo īpašo komiteju. Uh, Tas ir mūsu uzdevums un mūsu kompetence. Man ir trīs, četri jautājumi, kas ir drīzāk operatīvi. Pirmais - apdraudējuma novērtējums. Vai atbildīgie par drošību Eiropas valstīs eh, regulāri tieks, lai veiktu apdraudējuma izvērtējumu, mm, mm, mm, lai runātu par to, kā mainās uh, šis apdraudējums un vai Eiropols tur spēlē konkrētu lomu vai varbūt varētu spēlēt svarīgāku lomu. Jūs runājāt par radikalizētajiem, un jūs teicāt 50 uh, līdz 60 tūkstošiem Eiropā vien. Nu, tas ir divreiz tik daudz kā Beļģijas armijā karavīru, un labi, tā nav vislielākā armija Eiropā, bet tomēr Nu, droši vien visus šis, šos cilvēkus neatradīs un nesodīs, bet tomēr eh, vai dienesti apmanās ar informāciju, eh, vai var cerēt eh, līdz ar to, ka vismaz nu, daudzus no viņiem atradīs un sodīs, vismaz vajās, vai uzsāks izmeklēšanu par šiem konkrētiem cilvēkiem. Jūs runājat par vietējo konfliktu un vietējo līmeni. Manā valstī, Beļģijā, mēs eh, ar eh, mēriem eh, nesazināmies, ja runa ir par teroristu aktivitātēm, lai neizceltos panika, lai informācijā nenāk, nenonāktu sveš, svešo mm, cilvēku rokās. Kā var, varbūt var uzlabot šo informācijas um, apmaiņu, š, š, varbūt kādu paraugu praksi uh, ieviest šeit. Un tad par tīkliem. Jūs runājat par uh, informācijas šifrēšanu. Vai arī šeit Eiropas Savienībā ir cilvēki, kas būtu eksperti šajā jomā un kas darbojas, uh, lai uh, Uh, atrisinātu šo problēmu. Un pēdējais jautājums. Uh, ne, tas nenotiek harmonizētā veidā. Uh, mums Beļģijā tāda apdraudējuma skala no 1 līdz 3, Francijā varbūt no 1 līdz 4, Lielbritānijas nezinu, varbūt no 1 līdz 6. Varbūt varētu harmonizēt šo apdraudējuma skalu lai, teiksim, ja Francija izsludinātu ceturto uh, pakāpi, uh, tā beļģija automātiski pielāgojas un uh, aktivizē protokolu, kas paredzēts tieši šādai pakāpei. Paldies un priecājos par jūsu atbildēm. Jā, jūs pieminējāt vairākus ļoti interesants jautājumus par šo draudu evolūciju. Un jā, jāatgriežas pie sākotnējā jautājuma, ko tad varētu lietas labā darīt Eiropas Savienība. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības dalību valstīm, bieži vien. Uh, Man rodas jautājums, kādēļ mēs nevirzāmies uz priekšu ātrāk, kādēļ, piemēram, parlaments, komisija un citas institūcijas, kas ir tik svarīgas, uh, Jā, nu, vajadzēja 12 gadus, eh, lai PDR eh, pieņēmtu lēmumu, un 2004. gada atentāti 2004. gadā Madridē, tad Francija 2016. gadā, nu, eh, ir pagājuši pa to laiku 12 gadi, un tas arī prasīja tikpat ilgu laiku, lai pieņemtu šo PDR lēmumu. Nu, vajadzētu varbūt efektīvāk strādāt, lai varētu pret šiem fenomeniem cīnīties. dalībvalsts Eiropas Savienībā eh, īstenībā mm, neuztver pilnīgi identiski šos draudus. Eh, nesen biju ļoti pārsteigts, tikos ar kādas Austrum Eiropas eh, dalību valsts kādreizējo ārlietu ministru. Tā bija konference veltīta terorismam, un šis kādreizējais ministrs teica, mēs uzskatām, ka mūsu valsts nav teroristu uzbrukuma mērķis, tādēļ cīņa pret terorismu nav mūsu prioritāte. Uh, Es uh, norādīju šim kungam, ka viņš patiešām ir uh, kļūdījies, maldījies, un, uh, piemēram, ja viņa valsts vēl nav kļūst par teroristu uzbrukumu mērķi, tas nenozīmē, ka terorisms viņus neskan. Teroristi var šo valstu arī izmantot kā tranzītu valsti, tajā apmesties, to šķērstot, un es domāju, ka daudzi neapzinās, cik nozīmīgs ir šis apdraudējums. Tādēļ, protams, ņemot vērā šos atšķirīgos uzskatus, atšķirīgās koncepcijas, kas valda par terorismu, ir tik grūti grūti arī vienoties par uh, kopīgiem lēmumiem dalību valstu starpā, ja tiek runāts par uh, dažādiem bīstamiem individiem, uh, par iespējamo apdraudējumu arī Eiropolam ir jābūt aktīvākam. Neskatoties uz visiem ieguldītiem pūliņiem, izveidotajiem instrumentiem un resursiem, nākas secināt, ka, protams, Eiropolam ir jābūt aktīvākam, tam ir jābūt operatīvākam. Uh, tas uh, Eiropol ir kļuvusi par tādu kā organizāciju, kas varbūt vairāk pieņem lēmumus, bet tai vajadzētu būt uh, aktīvākai. Jūs pieminējāt arī politiskos jautājumus. Mums, protams, visiem ir jānonāk pie vienādiem secinājumiem. To varētu darīt arī labāk sadarbojoties Eiropas pretterorisma koordinatoriem. Uh, bet katrā ziņā ir jābūt tādai kopīgai izpratnē par riskiem un uh, terorismu draudiem. Ja mēs runājam par teritoriālo aspektu, jā, dažreiz tas patiešām ir uh, novērojams, ir uzsāktas programmas, piemēram, Lielbritānijā, uh, Vācijā bet programmas īstenībā attiecas tikai uz vienu disciplīnu, uz vienu jomu, piemēram, uz izglītību un arī uz sociālajo, sociālo dimensiju. Ir jābūt veselai pasākumu pakotnē, runājot par sociālo, reliģisko, kultūrālo aspektu sasaisti. Uh, domājot arī par izglītību. Protams, arī šiem uh, spēlētājiem ir uh, jābūt lielākai atbildībai, gan tiem, kas strādā izglītības sistēmā, gan arī citās nozarēs. Arī eh, cīņai pret terorismu, pret radikalizāciju ir jābūt daudz sistemātiskākai, un spēlētājiem ir jābūt arī atbilstoši izglītotiem, lai varētu vērsties pret radikalizāciju, lai viņi jau ātri varētu apzināti identificēt, kuri cilvēki ir uz riska robežas, kuri varētu eventuāli radikalizēties, lai varētu pēc iespējas ātrāk uz to reaģēt. Es domāju, tādēļ ir jābūt eh, tādai patiesai mobilizācijai un labākiem plāniem. Ja tiek runāts par um, sociālajiem tīkliem, par uh, dažādiem tehnoloģiskiem instrumentiem, diskusijas Eiropas komisijā norisinās pilnā, starp, pilnā sparā, arī ar interneta eh, uzņēmumiem. Protams, eh, mums ir, ir pagājis jau ilgs laiks, lai kaut kas eh, notiktu, ir Eiropas koordinators šajā līmenī. ir jāskatās, eh, kā uh, operatīvi tiek izmantot šie tehnoloģiju un sociālo tīklu instrumenti, kā tos izmanto teroristi vai propagandai, vai, piemēram, lai plānotu kārtējos uzbrukumus. Bieži vien arī dalību valstu likumdošana uh, neļauj šādu satura izvietošanu sociālajās platformās. Ir jādomā arī par resursiem, uh, ko iegūst teroristi, eh, izmantojot dažādas eh, tiešais platformas, lai varētu veikt atentātus. Un bieži vien tieši šo instrumentu izmantošana ir eh, tāds sinekla non priekšnosacījums, lai gal galā atentāti varētu notikt. Tādēļ arī internetu uzņēmumiem ir jāuzņem savu atbildības daļu, domājot par šo aspektu. Paldies! Paldies, Brizāra kungs! Deprēkungs runāja par 60 tūkstošiem radikalizētu individu Eiropas Savienībā, runājot eh, par to, ka šis cilvēks skaits ir dubult tik liels kā Beļģijas armijā esošo karēģu skaits. Vai jūs varētu nedaudz pieskārties šim astronomiskajam skaitlim? Izvērtējot, eh, cik bīstam tad eh, reāli ir šie individi, arī atbildot eh, ar no dažanam, runājot par šo S katalogu, mēs esam par to arī dzirdējuši, par šo S kartotēku, par individiem, kas ir radikalizēti. Uh, Kas notiek, ko eh, dara, piemēram, arī policija, kā tiek apsakot šie cilvēki un tālāk šie 50-60 tūkstoši radikalizēto individu? Varbūt jūs varētu komentēt. Es došu vārdu arī Arno eh, Danžanam. Jā, varbūt izmantošu šo brīdi, kad esmu ieslēgusi mikrofonu un tikus pie vārda Uh, lai uzdot pati jautājumu, uh, kāds uh, vecāka gadagājuma terorists, 71 gadu vecs, viņš pirms dažām nedēļām ceļoja pa visu Eiropu un galu galā viņu Turcijā aizturēja. Turcijas varas iestādēm viņš jau bija zināms, jā, nu viņu varbūt varētu nosaukt par pensionētu teroristu. Es nedaudz jūs provocēšu ar savu jautājumu. Trīs īsi jautājumi, un tagad došu vārdu Džefrijam Van Ordenam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, Brizāra kungs, par uh, jūsu izklāstu. Man ir uh, šis jautājums par kopīgo risku izvērtējumu. Nu, īstenībā nevajadzētu teikt, ka problēmu rada dalību valstu uh, attieksme, ir pietiekami daudz mehānismu, lai uh, varētu šo izvērtējumu veikt, ir pretterorismu pret grupa, ir Eiropols, ir citas struktūras. Un jāsaka, ka riski tiek izvērtēti pietiekami labi. Es šeit nekādu problēmu nesaskatu. Turpretī problēmu man rada. Uh, labējo un kreiso politiķu attieksme. Ja mēs runājam par PDR, par ilgo darbu pie PDR, ne jau dalību valstis te kaut ko vilcināja. Īstenībā politiskās grupas nevarēja vienoties par kopsaucēju savā starpā. Gribēju to tikai pateikt. Man ir arī daži jautājumi. Jūs visai daudz runājāt par uh, džihādistiem, kas atgriežas uh, izcelsmes valstīs. šķiet, ka dalība valsts ir nonākuši grūtībās, tās nezin, kā uh, īsti to risināt. Nīderlandē tiek um, aizturēti un arestēti visi atgriezušies džihadisti apvienotajā karalistē. Mēs nu pat sastapāmies ar šo divu aizdomās turēto slepkavu, aizturēšanu Šafie Šeiku un Kvotī. Mēs īsti nesaprotam, ko ar viņiem iesākt. Protams, ka katrai rīcībai ir arī sava ēnas puse. Varbūt eh, vajadzētu padomāt par tādu īpašu starptautisko tribunālu, lai uh, kaut kā tiktu ar šīm problēmām garā, galā. Un tad, kad šiem cilvēkiem tiek piespriests cietumsots, vai ir jādomā arī par kaut kādām īpašām struktūrām, kur viņus izvietot, nu, mēs esam pieredzējuši, ka tāda sistēma pastāv, un tas ir patiešām problemātiski. Mums ir jāapzinās, ka kaut kas ir jādara, mums ir jāpalauz galvas par kopējiem risinājumiem. Es labprāt gribētu dzirdēt, ko jūs liktu priekšā. Vēl viens jautājums. Vai mums vajadzētu uh, patiešām tagad raizēties par uh, to, ka masu iznīcināšanas ieroči varētu teorētiski nonākt teroristu rokās? Un? Mm vai ir patiešām risks, ka teroristi kaut kādā veidā varētu piekļūt šiem ieročiem. Ja mēs runājam par masu iznīcināšanas līdzekļiem, protams, to izmantošanas mērogi ir eh, ļoti lieli, ja mēs salīdzinām ar tādiem atsevišķiem terorismu atentātiem. Eh, lūdzu, jums vārds atbildēja. Paldies sākumā. Atbildēšu priekšsēdētājs kundzei runājot par šiem 50 līdz 60 tūkstošiem radikalizēto personu. Protams, ka eh, katrā valstī eh, šie skaitļi ir atšķirīgi, ir grūti arī jums piedāvāt tādu vienotu definīciju. Un ja mēs runājam par atsevišķām valstīm, cik daudz eh, katrā ir šādu radikalizētu individu, ir jāsaprot, cik daudziem tiek sēkots, cik daudz ir nonākuši tiesības sargājušo iestāžu uzmanības lokā. Uh, mēs varētu par kādiem desmit tūkstošiem iespējami bīstamu personu runāt. Kā uh, iestādes uh, sekošiem cilvēkiem īstenībā tas ir skarš vārds. Un uh, zem tā slēpjas ļoti daudz. Mēs runājam par to, ka šiem cilvēkiem vajadzētu pievērst uzmanību. Jā, nu visiem izsekot nav iespējams, jo izlūkdienestiem arī ir ierobežots uh, resursu apjoms. Uh, Ir iespējams noklausīties varbūt šo cilvēku telefonu sarunas, iegūt informāciju par viņiem, izsekot viņu rīcībai tīmeklī, jo, protams, nav uh, iestāžu rīcībā pietiekam daudz resursu, lai fiziski sekotu šiem cilvēkiem. lai noskaidrot, vai šis cilvēks uh, patiešām rada risku sabiedrībai, rada apdraudējumu sabiedrībai. Ir uh, daudz uh, dažādu metožu, kā viņam sakot, bet nevienmēr tam ir jānorisinās tā fiziski, sakojot viņam pa pēdām. Ir e, šis franču sīriešu uh, džihadists, kas ilgi dzīvoja Briselē. Viņš bija dibinājis Molenbekā tādu reliģisku centru. Tas, protams, ir gadījums, um, kam ir ļoti uzmanīgi jāsako, tas ir uh, jāizpēta iestādēm. Šis cilvēks uh, arī dalībvalsts teritorijā tika uh, pratin, pratināts. Bet es īsti nezinu, kas notika tālāk. Jā, Es pagaidām nevaru komentēt, saka Brizārkungs. Jūs uzdevāt jautājumu par PDR, pasažieru datu reģistru. Es eh, nesaukšu vārdā konkrēts valstis, bet bija vairākas valstis, kas bija pret eh, šo datu apkopošanu un reģistra izveidi. Jā, mēs varētu runāt gan par ideoloģiskām domstarpībām, gan arī par institucionālām problēmām. Jāsaka, ka valstis, ne visas valstis ir vienādā mērā apdraudētas, ne visas uzskata, ka apdraudējums ir pietiekami spēcīgs, tādēļ arī ne visas uzskata, ka ir jāizveido pietiekami uh, daudz attiecīgi mehānismu, lai cīnītos pret teroristiem un izveidot arī preventīvus mehānismus. Ja mēs runājam par PDR un šo datu apmaiņu, par džihadistiem un uh, citām personībām, tai ir jānorisinās. Ja mēs runājam par starptautisku tiesu, jā, tā ir ļoti laba doma. Mēs uh, redzam, ka šādas struktūras jau pastāv. Mēs redzējām, kas notika Sahela reģionā, tur arī efektīvas tiesas procedūras norisinājās. Uh, Mm, bija arī, um, ir arī starptautiski tribunāli īpaši veltīti kara noziegumiem. Varbūt, ka uh, šāda struktūra ir laba doma. Ir, protams, arī vietējās struktūras īrākā, ir uh, īpaši tiesa izveidota, lai uh, cīnītos pret šādiem noziegumiem, lai tiesātu šādus noziegumus. bet eh, joprojām eh, nav tādas politiskas vienprātības eh, par šo jautājumu. Arī ANO, protams, ir daudz valstu, kuras visas nav vienas prātis par šādas sistēmas izveidi. Jūs uzdevāt jautājumu, mm, Van Orden kungs, par masu iznīcināšanas ieročiem. Protams, arī uh, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Es bieži vien pieminu kādu piemēru. Protams, uh, nevaram izslēgt iespēju, ka ka teroristiem ir bijuši kādi kontakti e, ar attiecīgām struktūrām, kam ir bijusi pieeja, piemēram, masu iznīcināšanas uh, ieročiem. Es vienmēr pieminu kādu piemēru, kas ir ļoti daļrunīgs. Runājot par 11. septembri. Jāsaka, ka tas, kas galu galā tika paveikts, um, nebija um, sākotnējā plāna ietvaros. Šeks Mohameds sākumā gribēja uh, šos, uh, šīs lidmašīnas uh, ietriekt kodola centrālē, kodola stacijā, bet beigās plāns tika mainīts un notika uzbrukums dviņu torņiem. Jā, protams, uz papīra var nezko izplānot, sagatavot neskādus projektus, bet galu galā pēc tam uh, ir jāmaina šie plāni dzīvi ievieš savas korekcijas, un uh, teroristi nebija īsti pārliecināti, vai ar uh, civilās aviācijas līdmašīnu viņi varēs uh, nodarīt pietiekami lielu kaitējumu atomelektrostacijai. Tādēļ šī ideja tika atmesta, un galu galā notika uzbrukums dviņu torņiem. Un jau 93. gadā bija uzbrukums torņiem, un tagad uh, tas tika izpildīts līdz galam. Teroristi nedarbojas sistemātiskā veidā, viņi mēģina kaut ko darīt, eh, viņi tika apmācīti Afganistānā. Uh, daudzi teroristi arī uh, pirms tam uh, modelējot uzbrukumu, izmēģinot to, arī paši tika ievainoti. Un, protams, šādiem uzbrukumiem ir nepieciešama pieredze, ir nepieciešama zinātība, un uh, teroristu grupām nevienmēr tā piemīt, un viņi darbojas haotiski, viņi izmanto iespēju, mirkli, Diemžēl ikdienā mēs arī to pieredzam, tad, kad notiek šie uzbrukumi Eiropas valstīs, viņi mēģina izmantot pēc iespējas vienkāršākus resursus, bet, protams, panākot pēc iespējas lielāku kaitējumu. Tādēļ eh, būtu patiešām grūti pieņemt, ka eh, izmantot masu eh, iznīcināšanas ieročus viņi varētu tā ātri un spontāni. Paldies! Tagad došu vārdu Helgai Steivensai, bet pirms tam vēl um, Hoilmeiras kundzei, kas ir līdzreferentes. Pēc tam vairs nevienam citam vārdu nedošu, jo šī viedokļa apmaiņa ir jābeidz 16.30. Bet vēl arī Kristīna Bīnberga uzstāsies. Tagad Holmēras kundze viena no divām līdzreferentēm. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms sirsnīgs paldies jums, Brizāra kungs, par to, ka mums ir iespēja šodien ar jums diskutēt. Es tikai teicu ievadvārdus pirms jūs likāt austiņas. Tātad vēlreiz sirsnīgs paldies par to, ka varam ar jums diskutēt. Un uh, par to, ko jūs pieminējāt kā pēdējo, es kā referent, līdzreferente um, raugos uz šiem dažādiem izteikumiem. Brītu valdība, Francijas valdība, Vācijas valdība ļoti atšķirīgi izteikumi ir. Un mēs, kas uh, strādājam pie satura, tad uh, mūsu darbu tas neatvieglo. Bet tagad par masu iznieciešanas ieročiem, kas tika teikts, es domāju, ka būtiskākais ir, un vai jūs piekrītat, man to gribēja pajautāt, būtiskākais būtu preventīvi novērst to, ka nepiederīgs personas piekļūst pie materiāliem, kas tām nepienāks, piemēram, vai tie būtu teroristi, vai eh, kas iegūst masiznīcināšanas ieročus vai bioloģiskos ieročus, un kā tad ir ar bioloģiskajām un eh, ķīmiskajām vielām, kā tās ir izsakojams, prevencijas, eh, izsakojamības sistēmas, u, Tam ir jāpievērš uzmanība, lai zināmi materiāli nevar tikt izvesti no mūsu valstīm, vismaz nekontrolēt, lai tas nebūtu iespējams. Un tādējādi jau ļoti svarīga joma būtu nosakta. Un, uh, un masu iznīcināšanas ieročus, uh, jā, pie tā jāstrādā. Uh, Tagad otrais jautājums. Nacionālās centrālās vienības eh, eh, pret eh, reģionālajām vienībām. Jūs runājāt par pašvaldību priekšsēdētājiem, sociālo iesaisti NVO. Es gribētu pieminēt problēmu, par ko jau daudz esam diskutējuši, proti, ka vieni ir labajā pusē, policija, drošības spēka, spēki tad ir pēdiņās tā tādi ļaunie spēki, to es tā speciāli sāsinu. Un uh, svarīgi ir, lai abas puses uh, uzticības gaisotnē sadarbotos, lai uh, tiktu sniegta informācija no vienas puses uz otru, uh, un tas pats attiec uz NVO, bieži vien ir uh, uh, tur bijušas problēmas. Es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu par šo te situāciju. Un vēl Bieži vien nacionālās eh, centralizētās specializētās pretterorismu vienības, šīs te reģionālās eh, vienības policijas un drošības jomā ir par maz iesaistījuši savā darbā. Piemēram, no Eiropola puses un no Francijas puses tiek konstatēts, ka tas ir ļoti būtiski reģionālās policijas eh, nodaļas aktīvi iesaistīt, jo bieži vien uh, tur parādās jautājumi, viņi redz lietas, kas eh, varbūt nacionālā līmenī nemaz niek, netiek ziņotas, jo tās nepārsniedz nekādu zināmas lieksni, tās nav pietiekami uzkrītošas, lai par to ziņotu eh, tādām augstākām iestādēm, nacionālajām vienībām. Un šeit es gribētu dzirdēt jūsu vērtējumu. Uh, arī par to, ka, piemēram, pieeja sienas sistēmai pretterorismu vienībām ir pat ļoti ierobežota, jo sien, sienas sistēma ārpus mm, attiecīgās um, vienības tālpām atrodas, mm, un tāpēc nav pieeja šai sistēmai. Un vēl pēdējais jautājums par Uh, to, kā aktivizēt musulmaņus. Jūs runājāt par šiem te 60-50 tūkstošiem un tad par tiem 10 uh, tūkstošiem, kur tiešām varētu būt tiešām bīstami Eiropas Savienībā, kas mani īpaši interesē. Amranī kungs uh, to nosauca par šo te ekosistēmu visapkārt. Cik lielā mērā uh, mums vispār izdodas tās pamatiesības, cilvēktiesības, tiesiskumu, eh, dzīvumlīdztiesību, eh, ticības brīvību, vis, no visām šīm te pamatbrīvībām izrietot, cik lielā mērā mums izdodas to arī attiecībā uz cilvēkiem, kas pie mums ierodas vai pie mums dzīvo, kā musulmaņi, uh, Uh, lai viņi arī pārņemtu šīs vērtības, lai tās kļūtu par viņu vērtībām, lai tās kļūtu par mūsu visu kopīgām vērtībām, vienalga vai cilvēks ir budists, musulmans vai kristietis, ka šīs pamati vērtības uh, būtu um, katra rīcības uh, pamatā un pašu personīgo mērķu pamatā. Un, ja es paraugos uz aptaujām, kādas ir veiktas, eh, piemēram, pēdējās Beļģijas, Vācijas, Francijas aptaujas, piemēram, kad tiek uzdots jautājums par dzīmumu līdztiesību, bieži vien tur tiek atbildēts uh, negatīvi, un bieži vien pēdējais lēmējs ir uh, tiesnesis vai imāms, tad uh, tiek 95% gadījumu atbildēts imāms, proti viņi neatzīst mūsu vērtību sistēmu, mums jau nav šādu imāmu. Uh, Un eh, tātad, vai eh, mēs varam nonākt pie šādām kopīgām vērtībām, jo teroristu ekosistēma var darboties tikai tad, ja cilvēkiem ir šaubas par vērtībām. Ja ir skaidrība par vērtībām, tad nevienam arī vairs nav par to šaubu. Par to gribētu dzirdēt vēl eh, precīzāk jūsu viedokli. <laughs> Vesela virkne jautājumu. Es atvainojos, saka Holmērs Konce. Uh, Jā, tātad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Sākšu ar uh, vienkāršāko. Nu, nē. Runājot par uh, pieeju. Teroristiem piekļūt uh, kodolu un ķīmiskajiem materiāliem. Kas mani satrauc, tā ir iespējamā uh, uh, teroristu pieeja um, materiāliem, no kuriem var izveidot spriedzēkļus. Ir dažādas likumdošanas dalība valstīs, uh, ka tā ir Eiropas Savienības likumdošana, un tur ir noteikts, ka, uh, ja nopērk šādus produktus, uh, piemēram, aptiekā, uh, no kā var izveidot uh, mm, spriedzēkļus, tad uh, jāizveido reģistrs, pierakstot cilvēkus, kas to nopērk un tā tālāk, bet Eh, reālajā un virtuālajā pasaulē eh, tas nedarbosies, jo internetā var bez šādas reģistrēšanās nopirkt šādus eh, prekursors, predzekļu prekursors, un nav nekāda reģistra vajadzīga. Tātad tas ir ļoti konkrēts jautājums, kurā Eiropa un valdības, dalību valstu valdības var lietas uzlabot. Un vienkārši ir jāņem vērā šī te, realitāte. Uh, veidojot likumdošanu, ir jāņem vērā uh, praksa, bieži vien tas netiek darīts. Tagad par uzticības uh, klīmatu sadarbībā policijas un citu iestāžu starpā. Un uh, tas ir kaut kas jauns. Uh, un tas nenodarbina galvenokārt valsts. Tātad šeit mēs nerunājam par problēmu, kas ir saistīta ar policiju. Ja mums būtu aizdomas par kaut kādajām rīcībām, darbībām, ja kāds cilvēks piedalās teroristu uh, sanāksmē, gatavo, mēs varētu šo cilvēku aizturēt un tālāk, bet tagad mēs saskaramies ar daudz uh, grūtāk identificējumu um, uh, fenomenu. Jā, protams, ir jābūt uh, partnerībai un koordinācijai um, starp uh, visiem, kas varētu atklāt uh, šādas te radikalizācijas darbības. Bet šeit mēs nevaram runāt par policijas problēmu. Tātad, kāda ir koordinācija starp pretorismu vienībām? Francijā, piemēram, mums ir sistēma, kas tagad sāk tikt veidota un kurā būs plašā koordinācija. Uh, tiks tā kā apvienotas eh, dažādas pretterorismu vienības, eh, sakausēts, ja tā var teikt, un eh, to varētu darīt arī Eiropas mērogā, jo mēs saskaramies ar pārobežu risku, kas tāds ir pēc definīcijas. Tie ir individi, kas ceļo pārobežām pilnīgi brīvi. Par pēdējo jautājumu. Nevajag aizmirst, ka mēs šeit saskaramies ar ļoti marģinālu fenomenu. Uh, lielākā daļa musulmaņu mūsu valstīs pilnībā atbalsta mūsu vērtību sistēmu, mūsu demokrātiskās vērtības. Mēs saskaramies ar tādu marģinālu programmu, problēmu. Tie ir individi, kas eh, um, brīvprātīgi izvēlas šādu uh, rīcību, šādu ceļu. Um, un, um, viņi tātad rīkojas tā, ka lielākā daļa musulmaņu viņus nemaz neatbalstītu. Viņi viņus neatbalsta. Un uh, lielākā daļa musulmaņu atbalsta mūsu demokrātiskās vērtības, tātad mēs šeit redzam ideoloģiju, politisko nostāju, un uh, pret to tā arī ir jātiecas, protams, ļoti strikti un aktīvi saglabājot šādu te, kā lai uh, pasaka, uh, Mm, saglabāt pilnībā mūsu demokrātiskās vērtības, eh, republikāņu vērtības eh, daudzās valstīs. Paldies! Helga Stīvensa, mūsu otra eh, līdzreferente. Nekādas hierarhijas šeit nav. Nāmidaren iedereen. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Labdien, paldies, Brizāra kungs, kas esat ieradies. Man ir jāsaka, es jums pilnībā piekrītu. Ir 2018. gads un cīņa pret terorismu joprojām nav beigusies. Tieši pretēji. Joprojām ir daudz izaicinājumu. Viens no tiem ir mūsu ārējo robežu aizsardzība Jāsaka, ka tas ir viens no sarežģītākajiem uh, uzdevumiem. Jāsaka, ka vismaz astoņi no uh, Parīzes atentātu autoriem um, bija atgriežies no Sīrijas uh, caur mūsu ārējām robežām. Divi bija ieradušies caur uh, Lērosas salu un vēl daži no, un, caur Ungāriju, uh, izliekoties par Sīrijas bēgļiem. Tātad mums ir darba pilnas rokas. Brizāra kungs, ņemot vērā jūsu gūto pieredzi, eh, ko mēs esam izdarījuši nepareizi, vai jūs varētu pastāstīt, kādas ir vājās vietas mūsu ārējās robežās, kādi ir jūsu ieteikumi, ko mēs varētu vēl iekļaut savā ziņojumā. Liels paldies jau iepriekš. Merci bien. Paldies, Helga. Jums vārds. Prizārkungs. Paldies par ļoti interesanto jautājumu. Terorisma analīzes centrs, eh, kurus vada, kurus vadu arī tiešām strādā pie šīs te informācijas par to, ka 13. novembra teroristi varēja ierasties Eiropā, ka tas bija caur Balkāniem ar um, imigrantu plūsmu. Mm, Serbija, Maķedonija, Ungārija, caur tām viņi ceļoja, ierodoties eh, Austrijā un Vācijā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Jūs uh, uzsvērāt eh, to, ka um, Eiropa šeit ir guvusi progresu, grozot Schengens kodesu. Mums eh, svarīgi ir raudzīties, kā um, strādā teroristi. Viņi paši ir pielāgojušies šīm te sistemātiskākajām kontrolēm um, migrācijas ceļos, un viņi arī ir mainījuši savu uh, Uh, ceļošanas veidu. Tas ir tas, ko mēs šobrīd novērte, novērojam. Un um, daudz ko nevar teikt, bet ir tādi indivīdi, uh, tāda terora grupām Turcijā ir pieejami, pieejamas uh, viltotas Turcijas pases un uh, Tātad viņi izliekas par uh, ceļotājiem, par turistiem, uh, ierodas uh, caur Bulgāriju, īpaši Eiropā. Tas tad ir jauns veids, kā notiek ieceļošana Eiropā un kādu laiku jau teroristu organizācijas izmanto šo te metodi, ļaujot saviem biedriem. Um, ieceļot Eiropā, lai pastrādātu noziegumus. Es neiedziļināšos tālākās detaļās, nedošu arī vairāk piemēru, bet tas ir tas, ko mēs novērām pēdējā laikā. Gribu atgriezties pie tā, ka teroristi izmantoja migrantu plūsmas. Tā nebija tāda stratēģija no viņu puses, ko viņi tā kā apzināti globāli uh, Uh, piemērotu. Nē, viņi tātad uh, aizstāva kalifātu, valsti ar teritoriālām robežām, bet tad, kad sākās migrācijas krīze, um, viņi drīzāk teica sīviešiem, irākiešiem nedodieties prom, bet uh, kas tad uh, notika? Viņi pilnībā mainīja savu darbības veidu attiecībā uz atentātiem, Viņi tātad eh, centās atgriezties eh, Eiropā. Um, kādreiz tātad tie bija cilvēki, kas eh, dažas nedēļas devās uz šīm valstīm, tika apmācīti, tātad cilvēki ar Eiropas pasēm. Viņi konstatēja, ka tad, kad šie cilvēki sāk pastrādāt um, noziegumus, uh, Eiropā, tad tik konstatēts, ka viņi nav pienācīgi apmācīti un viņi pieļauj kļūdas. Un uh, tad, kad uh, viena no Balkānu valstīm uh, atvēra savus robežus 2015. gada jūnijā, tad tie, kas plānoja um, um, Parīzes un Briseles uzbrukumus, viņi nosūtīja divus cilvēkus, kas izlūkoja situāciju uh, Viņi palika viesnīcās eh, un viņi izmantoja šo iespēju, eh, lai 2015. gada laikā nodot šo informāciju visai grupai. Tātad no Īslām valsts eh, pirms tam mm, bija tātad strateģiska komunikācija, tā bija politiska stratēģija attiecībā uz migrāciju, un šis vēstījums bija mm, palieciet, kalifāta teritorijā, nedodieties prom. Merci. Paldies, liels paldies par šiem skaidrojumiem. Tas ir par 2015. gadu, tie tie piemēri, ko jūs pieminējāt. Ceram, ka um, situācija ir uzlabosies. Tagad dodu vārdu Maitē Pakaca Urtutā. Uh, un pēc tam Kristīna Veinberga. Tātad vēl divi runātāji, bet mēs arī sākām vēlāk. Es nezinu, vai jums ir jāapspēj vilcienu, nezinu, vai vilcienu vēl brauc. Jā, paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Es runāšu spāņu valodā. Jā, mēs tiešām ar lielu interesi uzklausījām to, ko jūs stāstījāt. Piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Uh, Jūs uh, minējāt dažādus finansēšanas veidus uh, šiem te dažādiem atentātiem. Paldies Dievam, teroristiem nemaz tik vienkārši nav iegādāties uh, smagos ieročus un uh, sprīdzekļus, tāpēc um, tie uzbrukumi, kas tiek veikti, nav tik liela apmēra, bet ir tomēr zināms vājās vietas, un uh, nevienmēr var novērst šos te uh, naudas pārvedumus, kas uh, veicina radikalizāciju. Ir ļoti svarīgi, lai būtu laba sadarbība starp Eiropas dalību valstīm. Tur mēs noteikti arī varam dalību valstīs droši vien konstatēt teroristu ekosistēmas, kuras tad varam, tā teikt, nosusināt kā purvus. Un mums vajadzētu censties fanatizāciju un radikalizāciju atklāt. Jūs analizējat uh, sabiedrības grupas uh, Francijā Un uh, man šķiet interesanti, ka šeit ir arī uh, šantāžas gadījumi. Uh, tur, kur fanātisms ir novēdz pie tik plašām bailēm, tur šīs bailes var izmantot, lai īstenotu um, šantāžu un izspiestu lielākas vai mazākas summas. Un uh, Vai jūs eh, esat arī atklājuši grupas, kur reliģiskais fanātisms vai teroristiskā radikalizācija um, ir tik cieši ir savīta, ka uh, to nevar nošķirt, jo bieži vien tas ir uh, ļoti cieši saistīts, tātad reliģiskās fanātisms un teroristiskā radikalizācija. Jā, paldies par jūsu jautājumiem. Radikalizācijas. Uh, joma, tur vardarbība e, ļoti uh, izplatīta, tur nav tāda uh, vienota tipa, uh, nav tik precīzi definējams. Tas ir gadījumi, kad indivīdi, um, kas pastrādā terora aktus, nāk no kriminālām apriemdām, tātad sīkie noziegumi ir veikti, um, bet tas nekas jauns nav. Uh, vienmēr jau ir bijis šis te fenomens, ka šīs divas pasaules uh, saskars pārklājas, un to mēs eh, redzam arī attiecībos nesenajiem um, terora aktiem, šis te loģistiskais atbalsts šiem uh, eh, sīkiem noziedzniekiem, organizētās noziedzības pārstāvjiem bieži vien ir. Un uh, atgriežoties pie jūsu jautājumu par izspiešanu, par šantāžu, es to nezinu, par to nezinu, vismaz uh, par Francijas, Beļģijas teritoriju runājot, tas man uzreiz tā nenāk prātā. Un atgriežoties pie šiem mikrofinansējumiem, mēs novērējam, ka daudz līdzekļu nav nemaz nepieciešams, lai sagatavotu vai nu braucienu uz kādu vietu vai uh, Uh, terora aktu, tur uh, nemaz tik daudz uh, naudas nav vajadzīgs. Tātad mūsu, mūsu valstī tomēr neesmu novērojuši šāds izspiešanas gadījums terora aprindās, teroristu aprindās. Vienbergs kundze, lūdzu noslēgumā. Svenska. Eh, tak, fru Es turpināšu zviedru valodā. Paldies priekšsādātāju, paldies Brizāra kungam. Es papildināšu Helga Stīvensas teikto. 2015. un 16. gadā piedzīvojot uh, migrantu viļņus, mēs zinājām, ka ar šiem migrantiem mūsu valstīs var eh, nonākt arī teroristi. Jūs runājat par robežu kontrolēšanu, tas ir svarīga lieta. Es atgādināšu Mm, par 12. maiju, sākot ar uh, šo datumu, uh, mums uh, vairs nebūs iespējas kontrolēt savas robežas, nu, vienīgais mainot Schengens kodeksu. Tā tad mums nebūs vairs iespējas kontrolēt migrantu pieplūdumu, vai tas tiešām nevienu nesatrauc. Mm, tad jūs runājāt par jauniem izaicinājumiem. Es to nesauktu par izaicinājumu, bet gan par apdraudējumu. Es to uzskatu par apdraudējumu. Ja svešinieki ierodas uh, masveidā, pieprasa patvērumu, pat ja viņam nav šādu tiesību, tad viņus noraida, viņi paslēpjas un paliek valstī nelegāli. Piemēram, Berlīnas Ziemassvētku tirdziņš. Tur uh, bija cilvēks bez dokumentiem, uh, kuru kurš bija praktiski bezpajumtnieks. To pašu redzējām Somijā un arī Zviedrijā pagājušā gada. Pastrādāja uzbrukumu cilvēks, ko sistēma bija noraidējusi. Tas arī ir apdraudējums. Kā jūs skatīt šādas situācijas? Paldies! Lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, Katrai valstī ir eh, sava politika attiecībā šādiem individiem. Es zinu, dažas Eiropas eh, valstis reformē patvērumu sistēmas, eh, tad personas, kurām patvērums tiek piedāvāts, tiek kontrolētas, noteikti testa periodā, tad uh, iestādes skatās, vai var šīs personas sasaistīt ar zināmiem teroristiem. Uh, tad katra, katrai valstī šeit ir sava politika, un, un uh, es te arī neierosinātu ieviest vienu Eiropas Savienības politiku. Bet, protams, skaidrs, jā, teroristi, potenciāli teroristi var izmantot robus, eh, kon, robežu kontrolēšanā. Eh, nu, teiksim, bija šis migrācijas maršruts eh, no izmantojot Balkānu pussalu. Uh, Uh, un tik tiešām nu, viņiem, dažiem no viņiem izdevies, izmantojot šo maršrutu, nonākt Eiropas Savienībā, paslīdēt zem uh, iestāžu radāra, izmantot viltotus dokumentus un uh, iefiltrēties Eiropas valstīs. Mēs saprotam, ka daži teroristi tiešām ir izmantojuši izdevību ir ļaunprātīgi to izmantojuši, jāprecizē. Un šādi arī notika Briseles Parīzes uzbrukumi. Paldies Žanšalam Žan Brizāram par um, to, ka bijāt šeit, atbildējāt uz mūsu jautājumiem un turklāt tik precīzi atbildējāt. Tas uh, mums ļoti palīdzēs, um, gatavojot mūsu ziņojumu, to pārskatot. Un paldies, ka jūs tik e, precīzi atbildējāt uh, tik visaptveroši, tik skaidri. Vēlreiz uh, liels paldies un uh, lai jums laba atgriešanās Parīzē. Paldies vēlreiz par šo diskusiju. de changement. Ah, c'est bon. Mes chers collègues, euh, je... Dargie kolēģi, aicinu jūs apsēsties. Mēs uh, turpināsim strādāt, uh, un uh, tagad darba kārtībā Mums paredzēta otrā diskusija ar eh, Rafaelu Malaņīņī kungu, kas ir federālais tiesnesis eh, um, Beļģijas prokuratūrā, atbildīgs eh, par tieslietu iestāžu sadarbību, lai cīnītos pret terorisma finansēšanu. Zināt, ka visi šie pasākumi tiek pieņemti un veikti saskaņā ar finanšu rīcības grupas rekomendācijām. Šo grupu saicināts sauc GAFI un saskaņā ar eh, ANO drošības padomas lēmumiem. GAFI šai ziņā ir izstrādāta ļoti skaidras rekomendācijas. Un um, GAFI aicina mm, visas valstis pieturēties pie šo pasākumu ieviešanas eh, tieslietu jomā. Tur runa ir par izmeklēšanu, par to, kā šīs procedūras notiek, uh, runājot gan par civilu likumu, gan par kriminālu likumu, uh, runājot par kopienas kontekstu, mūs te interesē naudas atmazgāšana, naudas nelegāla uh, transportēšana, nodošana, uh, aktīvu iesaldēšana, konfiscēšana. Komisija izstrādāts uh, 2016. gada 2. februāra plāns. Uh, kur runa ir um, eh, par um, novēršanu un eh, noziedznieku identificēšanu zem moto sekojiet naudai. Nav slikts moto. Eh, šādi var, tātad skatot šīs finanšu plūsmas, var identificēt arī spēlētājus un teroristu tīklus, vēlamies arī izlūkdienestu darbību spēcināt, labāk sadarboties, naudas atmazgāšanas novēršanā, e, izstrādāt varbūt arī kopīgo mm, e, ES definīciju attiecībā uz sankcijām e, un spēcināt sadarbību ties, tiesapsargājušo iestāžu uh, starp uh, Malanīnī kungs, jums ir svarīga pieredze šajā jomā, kas īpaši interesē mūsu komiteju, uh, abas uh, līdzreferentes un visus komitejas kolēģus. Es jums došu vārdu 15-20 minūtēm un tad uzdosim jums jautājumus pingponga, saskaņā pingponga schēmu. Jā, ļoti labprāt. Paldies priekšstādātājiem. Ja pareizi sapratu, nu, man līdz 20 minūtēm uh, laika, nu, tā tad runāšu īsi. Es jums piedāvāšu tādu uh, pārskatu mm, un analīzi uh, attiecībā uz teroristu operāciju finansēšanu. Un tā tad uh, sākumā uh, pastāstīšu par statusu quo un pievērsīšos tiesiskajām normām, gan Beļģijas likumdošanā, gan arī Eiropas likumdošanā, jo, nu, īstenībā mūs tieši Eiropas kontinents kā tāds visvairāk interesē. Es ilustrēšu manu izklāstu diviem konkrētiem piemēriem, un tad es runāšu ne tikai teroristu organizāciju finansēšanu, bet gan par ārvalstu teroristu kaujinieku, eh, jeb FTF finansēšanu. Un eh, runājuši arī par tieslietu iestāžu, policijas iestāžu sadarbību Eiropā un kā tā var būt ļoti efektīva eh, šādu darbību novēršanā, kā piemēru pieminēšu Francijas-Beļģijas sadarbību šajā jomā un noslēgumā pievērsīšu jūsu uzmanību tam, ka teroristu operāciju finansēšana e, ir tāds pārobežu aspekts un skar dažādus aspektus, līdz ar to tām attiecīgi arī jāpieiet. Sākumā vēlos atgriezties pie pirmavotiem. Uh, un jums atgādināt, ka terorisma finansēšanas apkarošanu ļoti spēcināja pēc 2001. gada 11. septembra teroru uzbrukumiem. Eh, prezidents Bušs runāja par džihāda finansēšanu uzreiz pēc teroru uzbrukumiem un eh, īsi pēc tam ANO drošības padome precizēja, ka valstīm jādara viss, lai cīnītos pret terorisma finansēšanu un valstīm tad, hm, tad, gan jāparūpēs par attiecīgām sankcijām un uh, noziedznieku vajāšanu, eh, gan jāveic aktīvu iesaldēšana mm, nepieciešamības gadījumā. Tagad mm, eh, varbūt atskatoties jāatzīst, ka eh, tā nebija laba premise. Iziet no, tātad no pieņēmumā, ka teroristiem nepieciešams ārkārtīgi daudz naudas, lai pastrādātu savas uh, Uh, savus noziegumus un ka viņi uh, vienmēr izmantos klasiskus uh, naudas nosūtīšanas kanālus. Mm, nesenie noteikumi rāda, ka īstenībā izmaksas var būt ļoti ierobežotas un dažos gadījumos pat, pat nulles izmaksas, lai uh, veiktu teroru uzbrukumu. Tad, tad nauda, uh, naudas nozīme šādos uzbrukumos uh, tika pārspīlēta. Uh, Tad te nav tādas simetrijas starp ieguldītiem līdzekļiem un izraisīto kaitējumu. Un nevar apgalvot, jo lielākie investētie līdzekļi, jo vairāk uh, cilvēku, teiksim, uh, iet bojā. Um, mēs uh, redzējām, ka 11. septembra uh, teroruzbrukumiem īstenībā teroristi izmantoja no 200 līdz 500 tūkstošiem dolāru, savukārt uh, um, ASV šo, šis izmaksas lēsa vairāk tūkstošu miljārdu dolāru apmērā. Tātad te ir zināma plaisa uh, starp to, ko mēs domājām, un realitāti. Ne, nu, īstenībā m, mm, teroristiem, protams, nauda ir nepieciešama, bet ne jau noziegumu pastrādāšanai, drīzāk uh, savu uh, locekļu atalgošanai uh, uh vai arī uh, propagandas izplatīšanai. Beļģijā mēs redzējām, kā tiek izplatīta informācija par PKK, kurdu separatistu um, organizāciju, tātad 90% līdzekļu PKK investē tieši propagandas izplatīšanai. Lūk, uh, kam teroristi uh, veltīja savus resursus lielākoties. Runājot par um, uh, tiesiskajām normām, kas šobrīd spēkā, es uh, vēlos atsaukties uz uh, 2017. gada jūlija Pētera Noimanas uh, rakstu, uh, tieši par terorisma finansēšanu. Un ar nosa, jūs runājat par moto sekojiet naudai, viņš tieši runāja par to, ka naudai nevajag sekot. Nu, tad atsoties uz Pēteri Noimanu, viņš apgalvo, ka 2015. gadā uh, galvenajai teroristu organizācijai Islāma valstī bija 1,7 miljārdu dolāru liels budžets. Uh, un tā bija visbagātākā organizācijā pasaulē. Un salīdzinot uh, ar 2015. gadu, toreiz uh, visu uh, teroristu organizāciju kopējais budžets, tad spriežot pēc iesaldētiem līdzekļiem, bija mazāks par 60 miljoniem dolāru. Tātad var secināt, ka aktīvu iesaldēšana nav tas um, efektīvākais apkarošanas līdzeklis saskaņā ar to pašu autoru. Uh, viņš uh, saka, ka tiešām naivi ticēt, uh, ka varēs apkarot terorisma finansēšanu, uzraugot finanšu sistēmu, jo, lūk, teroristu organizācijas šo klasisko līdzekļu nosūtīšanas schēmu nemaz neizmanto. Mm, un uh, tas var būt kontraproduktīvi, jo dažas bankas var atteikt naudas pārvedumus uz valstīm, kurām šādi pārvedumi būtu ļoti vajadzīgi. Tāda situācija bija izveidojusies Somālijā, un tas noveda pie lielām problēmām, jo Somālijā 40% iedzīvotāju ir atkarīgi no naudas pārvedumiem no ārzemēm, kuru, kuras, kuras tad uh, konkrētas bankas bija atteikušas. Uh, Runājot um, tātad par uh, līdzekļu iesaldēšanu, uh, tā, tas nav galvenais finansēšanas avots. Teroristu organizācijas izmanto kontrolēto teritoriju resursus, dabas resursus, eksploatē lauksaimniecību un um, tā tālāk uh, pārveido sevi par tādu it kā valsti ar uh, visām izrietošiem izmaksām, izglītībai, uh, birokrātijai, uh, armijai, un tad, principā, tāda it kā valsts top. Un uh, finansējumu nekādā veidā citu valstu uh, sistēmas uh, nevar ne izsakot, ne aizkavēt, ne, ne novērst. Pat nevar saprast, kas tur īsti notiek. Paskatīsimies uz uh, notikumiem Sīrijā un Irākā. Tieši uh, Sīrijas uh, un Irākas organizāciju finansējums, tur drīzāk um, starptautiskais embargo palīdzēja. Un militārās operācijas uz vietas eh, tieši palīdzēja eh, apkarot šo finansējumu. Eh, Pēteris Neimans arī atsaucas uz piemēru, kad mm, mm, amerikāņi bombardējot Alkaidas noliktavu iznīcināja desmitiem miljonu dolāru skaidrā naudā. Nu, tā tad jūs varat paskatīties uh, ja viņi glabā tādas naudas summas kadrā nauda, nu, tad aktīvu iesaldēšana klasiskajā bankas sistēmā tiešām daudz ko nelīdz. Runājot par um, atentātiem Eiropā, nu, uh, teikšu tikai to, ka uh, budžets ir ļoti pieticīgs Eh, ir veikts pētījums eh, par 40 teroristu šūniņām, eh, kas darbojušās Eiropas teritorijā no 94. līdz 13, 2013. gadam. Un um, īstenībā viņu budžets katram noziegumam nepārsniedza 10 tūkstošus dolāru. Un principā ļoti daudzos gadījumos nozieguma pastrādāšanai tika izmantoti mm, personīgie teroristu līdzekļi. 25% uh, gadījumā. Tā tad um, atentātu uh, autori uh, paši sevi finansē, veids autofinansējumu. Uh, Un līdz ar to klasiskie terorisma finansēšanas, apkarošanas eh, ceļi nu, tiešām nav neoperabli, ne efektīvi, ne ieteicami. 2015. Eh, gada 13. novembra Parīzes eh, uzbrukumiem bija nepieciešams tikai 82 tūkstoši eiro budžets. Un Citos gadījumos šis budžets ir vēl zemāks. Nicas atentātiem 16. gada 14. jūlijā, eh, kad eh, bojā gāja 86 personas, eh, nu, vajadzēja tik daudz naudas patērēt, lai noīrētu vienu kravas mašīnu. Un Berlīnas Ziemassvētku tirdziņā 16. Gada, gada decembrī, kad gāja bojā 12 cilvēki, uh, nu, tur vispār budžets bija 0 eiro, jo noziedznieks tikai nozaga krāvas mašīnu, kas bija jau lietota. Šarleroi, Beļģijā, 2016. gada augustā, kad uh, nopietni tika ievainoti divi policisti, budžets arī bija 0 eiro, viņš izmantoja vienkārši nazi. Uh, eh, 2017. gada 20. jūnijā Briseles centrālajā stacijā uh, te, terorakts eh, tika novērsts, eh, paldies Dievam, bet izmeklēšanā pēc tam parādīja, ka budžets eh, bija pāris simti eiro, jo noziedznieks tikai iegādājās koferi, gāzes balonus un skrūves. Un ļoti iespējams, ka instrukciju, kā šo eksplozīvo ierīci uzbūvēt, viņš at bija atradis internetā. Lūk, um, tā tad uh, uh, klasiska terorisma finansēšanas apkarošana, uh, tā ir ļoti ierobežota pievienotā vērtība, un ar to vien nepietiek, lai novērstu teroru uzbrukumus. Nu, es neteiktu, ka tā pilnīgi nav vajadzīga, tās tiešām neteiktu, un man būtu divi piemēri kur šos pasākumus var veikt un pat diezgan veiksmīgi. Piemēram, Briseles tiesa 2013. gada 22. Uh, martā, uh, te var runāt arī par starptautisko sadarbību, jo Francija brīdināja Beļģiju par uh, kādu, kādiem libāniešiem, uh, kas uh, vēlas no Zaventemes lidostas doties uz Libānu, un ka būtu interesanti pārbaudīt viņu bagāžu, un bagāža tika kontrolēta, un tur tika atrasts miljons uh, uh eiro, nedaudz vairāk, un izcels, naudas izcelsmē viņa nevarēja pamatot. Es uh, precizēšu, ka ne, nevarēja izveidot saikni ar teroristu organizāciju, nevarēja šo naudu piesaistīt. Uh, teroristu organizācijai, protams, aizdomas bija spēcīgas, bet eh, pierādījuma nebija. Bet eh, pret, notiekumi pret naudas atmazgāšanu ļāva notiesāt eh, šīs personas uz trim gadiem cietumā un varēja konfiscēt šo summu miljonu eiro, kas droši vien citādi nonāktu teroristu rokās. Tad uh, uh, Mums ir 89. Eh, gada regula par eh, naudas atmazgāšanu, ko arī piesaistīja šajā gadījumā, lai eh, apkarotu potenciālas teroristu aktivitātes. Es pieļauju, ka var runāt par teroristu aktivitātēm šajā gadījumā. Un vēl viens piemērs mm, arī šeit par Beļģiju 2012. gadā. Eh, Beļģijā brīdina tiesību sargājošās iestādes, ka divas eh, personas vāc līdzekļus PKK kurdu organizācijai. Izmeklēšanas gaitā notiek pārmeklēšana un tiek konfiscēta, konfiscēta 300 tūkstoši eiro. Tagad šos, eh, šis, šos individus tiesā liežā. Tagad varēja piemērot kriminālu likumu 140. Eh, pantu, un eh, šķiet, ka šie cilvēki eh, nodarbojušies ar kampaņā aktivitātēm, tātad tā, tā, tādas kampaņas savu veidā, lai veicinātu PKK aktivitātes, mm, un tātad vāca ziedojumus, ir tāda tradīcija ziedot līdz 10% no gada ieņēmumiem PKK. Arī šeit īsti nevarēja saprast, vai līdzekļi bija domāti terora aktivitātēm vai nē. Aizdomas bija arī šeit. Tad runa bija par to, vai PKK ir teroristu organizācija, bet nu varēja piesaistīt eh, krimināla likuma 140 pantu un uh, arī šeit piemērot noteikumus par uh, naudas atmazgāšanu un attiecīgi sodīt uh, šīs personas. Lūk, tātad spēkā esošās tiesiskās normas arī šajā gadījumā palīdzēja. Un tagad par šiem ārvalstu teroristu kaujiniekiem, ko pieminēju sākumā. Jūs zināt, um, daudz eiropiešu dodas uz Sīriju vai Irāku, lai pievienotos uh, Islāma valstī. Beļģijā mēs runājam par 400 cilvēkiem, kas uh, devušies uz Sīriju un Irāku. Uh, viņi uh, finansē šo ceļojumu un uzturēšanos ar uh, privātu līdzekļiem, uh, izmantojot sociālos tīklus, daudz no viņiem saņem bezdarba pabalstus mājās Un uh, tad, teiksim, valsts var vairs neizmaksāt uh, šos uh, pabalstus. Um, nu, citādi šī nauda regulāri ienāk viņu kontā, un mm, tad šādi viņu aktivitātes tiek finansētas pēc būtības. Tātad pirmā problēma, ar ko saskārās Beļģijas valsts attiecībā uz FTF, bija apturēt uh, sociālās izmaksas, visas sociālās izmaksas šiem individiem. Cik zinām, Islāma valsts atalgo arī savus kaujiniekus, kas tai pievienojas, bet eh, militārās operācijas un embargo tagad ir eh, mazinājuši eh, Islāma valsts budžetu. Uh, Mm, tagad eh, Sīrijā un Irākā eh, šie cilvēki bieži aicina ģimenes un draugus, kas palikuši Beļģijā, lai eh, pārskaitītu viņiem naudu. Kad mūs painformēja par šo fenomenu, tātad, ka Beļģijas pilsoņi, Eiropieši, uh, pārskaita naudu FTF kaujiniekiem. Mēs uh, sākām izmantot uh, dažādus instrumentus, uh, sadarboties ar Eiropolu, un tas mums ļāva izgaismot FTF finansēšanas kanālus, un nu, tagad uh, Mēs esam izveidojuši, eh, sapratuši, kā darbojas šī sistēma, ko mēs saucam par Syrian wallet, jeb Sīrijas eh, naudas maks. Mm, bet, principā, ja mums ir eh, schematiski viena persona, kurai šāda nauda vajadzīga, tad tā piesaista Western Union pārvedumus, lai naudu saņemtu uh, no Beļģijas, piemēram, uh, nauda vispirms nonāk uh, kāda vācēja rokās, kas parasti Turcijā vai Libānā, un tad šis vācējs nodod šo naudu tālāk saņēmējam, kas varbūt ir Irākā, Sīrijā vai citur. Uh, Šķiet, ka kontakti notiek izmantojot WhatsApp, Messengeri vai tātad citas interneta sistēmas. Un e, tad šis cilvēks Sīrijā konkrēti, kurā brīdī naudu sūtīt un e, kam adresēt e, Sīrijā, Turcijā vai Libānā. Tad, kad nauda nonāk Turcijā vai Libānā, tad līdz šim starpniekam, tad uh, to sūta eh, tālāk eh, uz Sīriju vai eh, Irāku. Protams, Islāma valsts pārēdz komisiju, komisijas iekasēšanu par naudas nosūtīšanu. Un šādi netiešā veidā teroristi saņēmot to līdzekļus arī finansē Islāma valsti. Runājot par vācējiem, tos eh, bija diezgan viegli identificēt, jo varēja redzēt, ka pēkšņi eh, konkrētas personas eh, saņēma ļoti daudz naudas. Mm, un sūta šo naudu tālāk uz dažādām valstīm, teiksim, pāris nedēļu laikā līdz vācējam nonāk kādi 400 tūkstoši eiro, ko viņš sūta tālāk vai nu no Nu, uz uh, Eiropas Savienības valstīm, tuvu austrumu valstīm, tad līdz pat Kamerūnai, tad ne tikai Eiropas Savienībā. Nu, tiešām mums šis vācēju saraksts bija izveidots, un uh, tad varēja pāanalizēt um, uh, šo cilvēku izcelsmi. Nu, mūs interesēja Beļģi, protams. Un, nu, tā mums bija šo vācēju uh, Uh, vārdi, tad mēs redzējām, uh, no kuriem cilvēkiem, no kuriem beļģiem viņi saņem līdzekļus un uh, kam viņi šos līdzekļus nosūta. Un tā mēs varējām daudzus starpniekus apcietināt, arī šos naudas nosūtītājus un varējām mūsu mm, informāciju paplašināt. Mm, mums ir uh, finanšu informācijas analīzes uh, centrs, uh, kas darbojas šai sakarā, tad Beļģijas prokuratūra bija pieslēgusies, tad sakarā ar šo Sirienu wallet operāciju ir uzsāktas desmitiem pat simtiem uh, izmeklēšanu un uh, simtiem dosie tagad tiek uh, skatīti. Uh, Um, jāatsaucas uz um, Dendermondes uh, uh tiesu. 18. Uh, gadā tur tika skatīts uh, konkrēts gadījums, uh, kāda kaujinieka māte mm, uh, bija nosūtījusi dēlam uh, ap 10 tūkstošiem eiro, un um, abi tika apcietināti. Viņa sūtīja naudu, izmantojot Western Union uz Mersinu, Turcijā. Tad izdevies uh, abus apcietināt, un mammai tagad piespriesti divi gadi cietumā. Lielbritānijā šis sots eh, būtu eh, daudz stingrāks, jo sūtot daudz mazāk naudas, Tur cilvēki saņem tādu pašu sodu divi naudi. Nīderlandē nosūtot eh, tūkstošu eiro uh, eh, Sirienu wallet uh, operācijas ietvaros uh, noved pie viena gada cietumā. Tātad sankcijas ir pietiekami bargas un uh, iestādes sadarbojas diezgan veiksmīgi. Mm, arī Eiropols palīdz um, sadarboties uh, ar Western Union, identificējot naudas vācējus, šos starpniekus, Eiro eh, Just arī palīdzēja eh, daloties informāciju tiesību sargājošajām iestādēm. Mm, šādi varēja sadalīt atbildību starp dažādām Eiropas valstīm un eh, ļoti ātri, efektīvi rīkoties. Tātad uh, katra valsts uh, skatās uz to, ko dara tās pilsoņi un vajā mm, konkrēti savas valsts pilsoņus, kas darbojas nelikumīgi. Mums arī Eurojust ietvaros notikušas daudzas sanāksmes, lai runātu par Syrian Wallet šo operāciju. Un um, mēs konstatējam, ka kāds Beļģija, konstatējot, ka kāds Beļģijas pilsonis nosūta naudu, mēs izmantojam Schengenas konvencijas attiecīgo punktu un uh, nododu šo informāciju kompetentai iestādei, tad uh, tiek uzsākta izmeklēšana. Runājot uh, par individuāliem noziedzniekiem. Šķiet, ka arī tur mūsu, starto, mūsu pārobežu instrumenti labi darbojas. Vēl kāds cits piemērs ir tā sauktā Lafārša lieta, jūs noteikti esat par to dzirdējuši, bet jāsaka, šī lieta tieši tagad tiek izmeklēta gan Francijā, gan Beļģijā, tādēļ es runāšu tikai par to informāciju, kas jau ir bijusi iztirzāta presē. Es um, arī strādāju pie šīs lietas uh, Beļģijas ministrijas pakļautībā. Es esmu arī iegūst daudz informācijas no Francijas. Mēs regulāri apmaināmies ar to. Tas ir jautājums, kas ir piesaistījis daudz uzmanības. Jāsaka, tas ir cementa ražošanas uzņēmums, kuram bija arī rūpnīca Sīrijā, un ir aizdoms, ka Lafarge ir pārskaitījis daudz naudas vairākām terorismu organizācijām. ir arī uh, aizdomas, ka Lafarge ir finansējis uh, vairākas teroristu organizācijas uz vietas Sīrijā. Eh, maksājot, piemēram, arī teroristiem, kas bloķēja ceļus, lai būtu strādniekiem piekļuvu cementa rūpnīcām, un teroristi tāpat tika algoti, lai šīs rūpnīcas apsargātu. Francijas uh, izmeklēšanas iestādes uh, ir arī uzzinājušas informāciju pateicoties kādreizējiem sīriešu strādniekiem, kas uh, strādāja šajā fabrikā bet mēs joprojām esam pārāk maz informēti par to, kas notiek vai kas ir noticis šajās cīņas zonās. Mēs kaut ko eh, izlasām presē, ir arī dažādas baumas, eh, kas cirkulē, bet tas, kas notiek Sīrijas, Irākas kara zonās, joprojām mums ir uh, tāda tumša bilde. Jāsaka, šis jautājums sākumā tika izmeklēts Francijā, jo pirmām kārtām tas skāra tieši Franciju. Lafarge uh, ir uh, arī vairākas filiālas uh, Parīzē. Un GBL holdinga uzņēmums vadīja uh, Lafarge mums vajadzēja arī veikt kratīšanu uzņēmuma galvenajā birojā. Protams, ja bēļu akci uzņēmuma akcionāri teiktu, ka ir jāturpina uzņēmumam darboties Sīrijā, tad es varētu teikt, ka varbūt, varbūt es izmantošu šo vārdu, varbūt arī bēļu pilsoņi teorētiski ir finansējuši dažu operācijas. Vēl trīs minūtes, man lūdzu. Tādēļ mēs ātri lēmām ka ir um, jāveic izmeklēšana kopīgi ar franču iestādēm Lafarge gadījumā. Šī um, um, izmeklēšanas sistēma bija ļoti veiksmīga. Tā bija, tas bija ieguvums gan Francijas, gan Bēļģijas iestādēm. Tas ir tikai vēl papildus piemērs, kā šī tieslietu iestāžu sadarbība var izvērsties ļoti auglīga vairāku dalību valstu starpā un um, mūsu valsts uh, federālā prokuratūra izmeklējot terorisma noziegumus vai uh, terorisma finansējuma noziegumus, uh, šo darbu vai paveikt ātrāk, arī pateicoties sadarbībai ar citām valstīm runājot par šo tieslietu sadarbību. Ļoti īsi. Ja mēs runājam par finansējumu, par terorisma finansējumu, piemēram, ja kāds ir aizdomās turēts par to, ka viņš ir devies uz Sīrijas, Irākas teritoriju, uh, un ir saņēmis finansējumu vai arī ir finansējis kādus operācijas šajā tirē, teritorijā. Es varu domāt, ka, piemēram, šis eh, cilvēks, šis individs ir devies uz Sīriju, lai piedalītos eh, teroristu aktivitātēs. Uh, 2000, no 2015. līdz 2017. gadam, piemēram, ir pārskaitīti līdzekļi eh, šādam resursu iekasētājam un mēs varam konstatēt pārkāpumus. Es domāju, ka šāda informācija var būt ļoti vērtīga. Piemēram, ja šis individs atkal mēģinātu atgriezties Beļģijas teritorijā, viņa vārds parādītos atkal nākamajā izmeklēšanā, un mēs labāk varētu arī uh, uzzināt, kā ir norisinājies uh, šis, kā ir norisinājušās šīs. Uh, Uh, finansēšanas operācijas, mēs apmainītos ar informāciju ar Francijas, piemēram, īrijas apvienotās karalists iestādēm. Vēl pusminūtē uh, daži secinājumi sadarbība var būt ļoti veiksmīga, bet ja mēs runājam par atentātu prevenciju, bieži vien nav nekādas saiknes starp reāliem atentātu uh, veicējiem un tiem, kas paziņo, ka ir bijuši atentātu veicējus, ir grūti uh, šais saiknes atrast, tādēļ ir jābūt labākai sadarbībai starp uh, tiesību sargājušām iestādēm. Uh, tā ir uh, izrādījusies patiešām auglīga. Šodien es gribētu teikt, ka mēs ar savu darbu varam būt visai gandarīti. Paldies! Paldies! Uh, Malaņīni kungs par šo uh, izklāstu, kas bija ļoti apjomīgs, informatīvs. Jūs arī sniedzāt daudzus konkrētus piemērus. Pieminējāt arī vairākas uh, tiesvedības lietas. Paldies par to! Paldies arī, ka mūs informējāt par sadarbību tiesvedībā, kas norisinās labi. Jūs pieminējāt arī dažādas finansējuma avotus un finansējuma mehānismus ar šiem iekasētājiem. un eh, kā pēc tam, eh, izsakot naudas plūsmai, ir eh, arī iespējams atrast šos teroristus un teroristu finansētājs, kas ļoti ilgi ir bijuši um, ārpus iestāžu radara. Tagad došu vārdu Gomešas kundzei. Lūdzu, divas minūtes, lai Malaņini kungam būtu arī iespēja atbildēt. Paldies! Malaņīnī kungs. Jūs pieminējāt Western Union un uh, citas uh, naudas pārskaitīšanas uh, birojas, vai jums bija arī sadarbība ar uh, šiem uzņēmumiem? Vai jūs varētu arī pastāstīt kaut ko vairāk par saikni ar organizēto noziedzību, jo bieži vien arī uh, organizētā noziedzība finansē teroristu uzbrukumus. It sevišķi uh, liela saikne šeit ir, ar, cieša saikne šeit ir ar cilvēku um, narkotiku un uh, ieroču tirzniecību. Tālāk, ja mēs runājam par šiem sludinātājiem, bieži vien tiek vērot arī saikne ar fundamentālistiem un teroristiem. Vai jūs varat kaut ko pa vairāk pateikt šeit arī no izmeklēšanas viedokļa? Paldies. Pirmais jautājums. Ter Beļģu teroristi un organizētā noziedzība. Kādas saiknes šeit ir vērojamas? Es paskaidrošu, man šķiet, ka te nav tādas saiknes. Vienīgā uh, atsauci, ja mēs runājam šeit par teroristiem un uh, organizēto noziedzību. Uh, mēs bieži vien runājam, ka teroristi ir tādi kādreizējie noziedznieki, kas nu, nav veikuši pārāk smagus noziegumus. Viņi jau ir uh, bijuši, piemēram, ieslodzījumā vai aizturēti. Jāsaka, ka vienīgā saikne šeit varētu būt nu, vienkārši tas, ka viņiem ir sodāmības reģistrs. Teroristi parasti izmanto um, dažādas um, tādus uh, nelegālus pakalpojumus. Viņi dodas pie pazīstamiem dokumentu viltotājiem. Ja mēs runājam par uh, šo sasaisti starp uh, teroristu un noziedzīgo pasaudzi, Jā, no, noziedzīgo pasauli, protams, ir uh, sasaist tāda, ka arī teroristi bieži vien savu karjeru, ja tā var teikt, ir uzsākuši tieši kā noziedznieki. Ja mēs runājam par to, ka organizētā noziedzība, ja organizētās noziedzības pasaule sastopas ar teroristiem, viņi bieži vien mēģina tomēr robežot, norobežoties no teroristiem, lai viņiem arī nepārmestu iesaistīšanos teroristu, ak, terorismu aktos. Mēs runājam arī par šo ideju izplatīšanu, par sludināšanu. Eh, e, Beļģijā tas neskaitās noziegums. Ir arī bezpēļņas organizācijas, kuras ir bijušas um, aizdomās turētas par eh, dažādu reliģiozu aktivitāšu organizēšanu, par sludināšanu. Un ir bijušas arī aizdomas, ka šīm bezpējas organizācijām ziedotie līdzekļi ir tikuši izmantot arī eh, terorisma uh, atentātu finansējumā. Tādēļ mēs esam apzinājuši šādas bezpējas organizācijas, notiek arī novērošana. Ir, uh, protams, arī jābūt informācijas apmaiņai ar sociālo lietu ministriju, kas ir vairāk informēta par šo bezpējas organizāciju darbību. Uh, Eh, kas eh, šajās organizācijās ir locekļi, no kurienes tās saņem līdzekļus, eh, ziedojumus. Bet, ja, piemēram, kaut kur mošejas blakus telpā kādā, kaut kur aizkulisēs nauda tiek nodota no rokas rokā, protams, tam mēs nevaram izsekot, jo nav nekāda liecība par šādām transakcijām, par šādiem darījumiem, jo mēs šādai informācijai vienkārši nevaram piekļūt. Paldies! Western Union ar mums sadarbojas. Ja mēs uh, pieprasām uh, informāciju, mēs vienmēr arī saņemam atbildi ļoti ātri. Jāsaka, ka ja Western Union tiktu inkriminēta sadarbība ar teroristu organizācijām, tas beigtos ļoti bēdīgi. Paldies. Paldies. Tagad došu vārdu vienai no mūsu līdzreferentēm, Helgai Stīvensai. Paldies priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Malaņīni kungs. Man kā līdz referentei arī ir jāpiedāvā konkrēti priekšlikumi ar papildu vērtību. Vai jūs uzskatāt, ka ir kaut kāda sasaiste starp melno tirgu un terorismu? Varbūt mēs kaut ko esam palaiduši garām, varbūt mēs kādu saikni vēl nesam pamanījuši. Un, ja jā, Ir, piemēram, arī teroristu grupas, kas pārdod kultūras priekšmetus un la, nolaupītus, piemēram, antīkus priekšmetus melnajā tirgū. Ko jūs varētu teikt arī par virtuālo valūtu, kriptovalūtu? Nevajadzētu arī to novērtēt par zemu dažādu atentātu finansēšanā. Paldies! saiknes starp melno tirgu un arī, eh, ja mēs runājam par mākslas priekšmetu tirgošanu, tas ir ārkārtīgi sažģīts jautājums, es neko neslēpšu. Mums ir visai maz informācijas par mākslas priekšmetu tirzniecību. Mēs zinām, ka jā, eh, teroristi arī tos tirgo. Mēs nesen arī nosūtījām eh, prasību Spānijai, jo Spānijā bija uzsākta lieta mm, par mākslas priekšmetu nelegālu tirzniecību. Uh, Mēs arī ļoti ātri saņēmām informāciju. Mēs zinām, ka Beļģijā arī šādi gadījumi ir vēroti. Es strādāju birojā, mans galvenais darba instruments ir mans dators. Protams, es varu uzdot jautājumus dažādiem dienestiem, bet Beļģijā mēs pagaidām vēl neesam apzinājuši šādus uh, gadījumus, bet Eiropā tas notiek, jo Mēs arī esam um, uzzinājuši par šādu gadījumu Spānijā. Ja runājam par virtuālo valūtu, tas ir jau nākamais izaicinājums, runājot par terorisma finansējumu, pievēršoties organizētajai noziedzībai. Es pagaidām nevaru tā eh, labi pateikt, kā šo problemātiku risināt. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Varbūt, ka mums Eiropas līmenī vajadzētu par to runāt, runājot arī par piekļuvi um, datiem internetā, arī par dārījumiem, kas veikti ārzemēs. Es arī dzirdēju, um, ko teica Brizāra kungs. ja mēs apzinātos, um, cik svarīgi ir cīnīties pret terorismu, mums tomēr vajadzētu arī apzināties nepieciešamību, ka ir jābūt piekļuvēji informācijai, kas atrodas trešajās valstīs, um, īpaši ASV, jo ASV var piekļūt, uh, piemēram, Eiropas datiem. Es jau esmu no Amerikas iestādēm. Jā. bija kāds indivīds, eh, kur es turēju aizdomās, ka viņš eh, varētu izvērst vardarbību, un tad pēkšņi eh, no ASV man atsūtīja pilnīgi informāciju par šī cilvēka Facebook kontā esošo informāciju. Es biju ļoti priecīgs par to. Un ir ļoti labi, ka šādu informāciju mēs saņēmām. Kādēļ tad Eiropai nebūtu iespējama piekļuva šādai informācijai. Tas ir ļoti sarežģīts uh, pasākums, bet uh, tiesību sargājošām iestādēm uh, vajadzētu būt nodrošinātai piekļuvēji šādai informācijai, jo tas mūsu darbā noteikti būtu liederīgi. Paldies! Paldies! Paldies uh, par jūsu realistisko pieeju, par atklātumu. Paldies arī kolēģiem. Eh, paldies, Malaņīnī kungs, ka varsirdīgi atbildējāt uz viņu uzdotajiem jautājumiem. Ja tiek runāts par datu ieguvi, jūs palaidāt šo domu kosmosā, ja tā varētu teikt, un kolēģi to uzmanīgi uzklausīja. Eh, es domāju, ka tas atrada dzirdīgas ausis mūsu komitejā, jo, jāsaka, mūsu komitejā tas īstenībā ir viens arī no galvenajiem jautājumiem, pie kura strādājam, bet jūs noteikti arī eh, mums radījāt vēl lielāku pašpaļāvību, ka esam uz pareizā ceļa jo, protams, šāda datu apmaiņas neesamība starp mums un trešajām valstīm bieži vien mūsu darbu apgrūtina. Jūsu priekšlikumi arī bija ļoti vērtīgi. Jūs atbildējat uz visiem jautājumiem, un ja mēs runājam par sadarbību, ir ļoti labi, ka dalību valstu starpā tāda ir. Ja mēs runājam par cīņu pret terorismu, tad informācijas apmaiņa ir viena no prioritātēm. Ir jābūt iespēja rīkoties ātri un nekavējoties. Protams, ne visus jautājumus izdevās atbildēt, bet liels paldies, Nolaņīni kungs, ka esat ieradies. Mēs, protams, turpināsim ar jums sazināties. Ja jūs piekrītat, paldies! Dārgie kolēģi, ar jūsu laipnu atļauju ķersimies pie nākamā mūsu darba kārtības punkta šai pēcpusdienā. Ar lielu prieku sveicu pie mums Pieru Moskovisiju lai mēs varētu apspriesties par dažādiem likumdošanas priekšlikumiem, kas ir uh, atrodami viņa portfelī, un uh, lai Moskavisī kungs varētu arī pastāstīt par uh, komisijas uh, cīņu pret terorismu finansējumu. Uh, Rafēls Malāņīnī jau uh, bija šeit ieradies ar ļoti interesantu izklāstu. Uh, Protams, Eiropā jau ir instrumenti, kas ir atmaksājušies, kur izmantošana ir atmaksājušies. Mēs arī runājam par um, skaidro naudu, skaidrs naudas pārvedumiem, kas uh, ienāk Eiropas Savienībā, par mākslas priekšmetu izniecību, par tā saukto karuseļa krāpšanos. Uh, visi šie mehānismi tiek izmantoti terorisma finansēšanai. Būtu interesanti arī dzirdēt par jūsu pieredzi un par to, kā tiek reformēti, piemēram, reformēti, piemēram, PVN likumdošana, lai varētu palīdzēt labāk cīnīties pret šādu krāpniecību finanšu jomā. PVN krāpniecība tiek piekopta ļoti lielā apjomā, tiek eh, runāts, nu varbūt tā rupji rēķinot par 50 miljārdiem eiro. PVN krāpniecība uh, ir vērojama jau gandrīz 30 gažu garumā, viena no ilgākajām finanšu krāpniecības formām. Uh, 2022. gadā vajadzētu stāties spēkā jaunai likumdošanai. Jūs lūdzāt, lai valstis un um, Eiropas parlaments iesaistītos ambiciozā cīņā pret šāda veida krāpniecību, kas nāk arī par ļaunu vienotajam tirgumu. Komisāra kungs, mums šodien jārunā par kopīgajiem ES instrumentiem, lai cīnītos pret terorismu finansēšanu. Tas ir jautājums, kas skar vairāku komisāru kompetences. Mums ir jācīnās pret šo epidēmiju, kas, diemžēl, mūsu abu uh, dzimtajās valstīs ir piekopta ļoti lielā mērogā. Un priekšsēdētāja Komisāra kungs, eh, došu jums vārdu uz kādām 15-20 minūtēm, lai jūs varētu mums pastāstīt par komisijā veikto, un tad eh, pingponga veidā kolēģi uzdos eh, jautājumus, uz kuriem jūs arī nekavējoties atbildēsiet. Lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze, Grīsbeks kundze, dāmas un kungi deputāti, priekšsēdētāji vietnieki. Es neesmu pirmām kārtām uh, komisārs, kas cīnās pret terorismu, bet uh, terorismu, terorismu finansējuma pārtraukšana uh, zināmā mērā ir iekļauta arī manā portfelī, tādēļ esmu arī gatavs šajā kontekstā šodien jums izklāstīt par savu veikumu un arī atbildēt uz jautājumiem. T tāda neliela epizode Es gribēju uh, jums pastāstīt, ka nesen Barcelonā tika aizturēts uh, kāds uh, pilsonis, kas tika aizdots, uh, turēts aizdomās uh, par mākslas priekšmetu tirdzniecību. Uh, mēs runājam par uh, kādu priekšmetu, kas uh, šķiet tika pārdots Lībijā, tas tika Sīrijā nolaupīts, to nolaupīja teroristi, Un eh, bija eh, tā tad eh, izmeklēšanas rezultātā tika atklāts, ka uh, iegūtie līdzekļi tika ieplānoti teroristu atentātu finansēšanai. Tas tikai ļoti skaidri pierāda, ka mums pirmām kārtām ir jānosusina, jāizžāvē šis teroristu finansēšanas avots. Protams, ir daudz šādu finansējuma avotu, mēs runājam par mākslas, antīko priekšmetu tirzniecību, par narkotikām, eh, organizēto noziedzību. Jā, ir arī tendence varbūt nodalīt organizēto noziedzību no terorismu, bet saiknes nenoliedzami pastāv. Tādēļ mums pirmām kārtām vajadzētu darīt visu, kas iespējams, lai uh, apstādinātu terorista finansēšanu. Tas ir viens no, būt, tā ir viena no būtiskākajām svirām, kas mums ir uh, jāniedarbina, lai cīnītos pret terorismu. Mūsu valsts arī uh, atkal nesen bija sērās, ņemot vērā uh, teroristu noziegumus. Tas ir mūsu dzīvā atmiņā. Tādēļ arī Francija uh, iestādes ir uh, lēmušas, ka ir aktīvāk jācīnās pret terorismu finansējumu. Viens no galvenajiem uzdevumiem tādēļ ir šo avotu pilnīga uh, izžāvēšana. Es esmu uh, sagatavojis arī priekšlikumus, strateģiskus priekšlikumus, par kuriem tagad uh, runāšu detalizētāk, un esam arī paredzējuši pasākums, lai labāk cīnītos pret fiskālo krāpniecību. Uh, Komisija ir sagatavojusi divus priekšlikumus, eh, kas tika iesniegti parlamentam un padomē. Pirmām kārtām par kultūras priekšmetiem, eh, kas nelegāli tiek tirgoti Eiropas Savienībā pēc tam, kad marodieri tos ir nolaupījuši karas skartajās valstīs. Tāpat arī ir jābūt skaidrs naudas darījumu kontrolei Eiropas teritorijā. Pirmkārt, runājot par šiem mākslas priekšmetiem to uh, imports ir ļoti rūpīgi jākontrolē. Mēs, protams, visi bijām šokāti, kā Daesh uh, izposta un izlaupa uh, kultūras mantojumu Sīrijā un Irākā ļoti uh, daudzus priekšmetus ar milzīgu arheoloģisko vērtību. Uh, Pēc tam šie uh, priekšmeti nonāk Eiropas uh, tirgu, lai finansētu terorisma aktivitātes. Pērnā gada 30. martā uh, Spānijas ārlietu ministrija uh, noteica stingrākus noteikumus attiecībā uz kultūras priekšmetu tirzniecību. Mēs runājam par um, keramikas izstrādājumiem, par sarkofāgiem, kas tika nolaupīti Lībijā. Roasī Charles de Gaulle uh, lidostā arī tika konfiscēti vairāki šādi priekšmeti, kas tika izlaupīti Sīrijas Irāks teritorijā. Ja mēs runājam par uh, nelikumīgu kultūras priekšmetu tirzniecību ar mērķi finansēt terorismu, jāsaka, tas tiek arī izmantots, lai uh, piekoptu nelegālo līdzekļu legalizāciju. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mm, priekšmeti, kultūras priekšmeti tiek vienkārši izlaupīti, uh, lai pēc tam finansētu terorismu. Jāsaka, tas ir startautiskā kultūras mantojuma uh, tās ir starptautiskā kultūras mantojuma bagātības, tās nedrīkst tā vienkārši izlaupīt un pēc tam netraucēt tirgot. Tādēļ ir jābūt ļoti stingrām muitas kontrolēm no tām valstīm, kas ir visvairāk apdraudētas. Mēs runājam par arheoloģiskajiem izrakumiem par dažādiem manuskriptiem, antīkām grāmatām. Importētājiem ar šo brīdi vajadzēs uh, arī piedāvāt garantijas, ka šie priekšmeti ir izsekojami, tie ir ar likumīgu izcelsmi. Ir uh, bijusi vienošanās. Uh, starptautiskā līmenī, ka šādu priekšmetu nelikumīga tirsniecība rada patiešām augstu risku. Arī ņemot vērā arheoloģisko pieminekļu iznīcināšanu, ko piekopa Daesh, šis jautājums ir iegūst aizvien skaudrāku aktualitāti. INTA un IMCO komitejas uh, šajā parlamentā arī ir veikušas savu darbu, un es uh, rēķinos ar jūsu atbalstu, lai jau 2019. gadā varētu pieņemt jaunu likumdošanu. 2017. un 2019. gadā uh, mēs ļoti aktīvi strādāsim pie tāda priekšlikuma, kas uh, varētu baudīt vairākumu atbalstu. Jāsaka, ka noziedznieki arī um, kļūst aizvien rafinētāki, viņu fantāzija kļūst aizvien bagātāk, tādēļ mums arī ir jāvēro um, darījumi ar skaidru naudu, ar to naudu, kas atstāja Eiropas Savienību un uh, kā tā tiek izmantota, lai finansētu noziedzīgas un teroristu darbības. Piemēram, nauda tiek sūtīta pa pastu vai arī um, tirgojot preces, eh, tiek izmantotas arī priekšapmaksas kartes, eh, kas nebija iekļautas pašreizējā likumdošanā. 2015. gadā arī Rosī lidostā Francijā tika eh, konfiscēti uh, skaidrs naudas līdzekļi par vairāk nekā 2 miljoniem eiro un tika arī izmantoti uh, zelta, zelta plāksnes tika izmantotas uh, finansēšanai. Tādēļ tiek piedāvāts uh, mainīt likumdošanu, lai būtu stingrāks kontrolas uh, attiecībā uh, uz uh, skaidras naudas pārvadājumiem, kas pārsniedz 10 tūkstoši eiro. Ir jābūt labākai informācijas apmaiņai starp uh, izlūku dienestiem, starp finanšu iestādēm un arī uh, dalību valstu muitām. Ja mēs runājam par to, ka ja kāds mēģina ievest Eiropas Savienībā summa, kas lielāka par 10 tūkstošiem eiro, ir jābūt ļoti stingrai kontrolē, lai izslēgtu iespējamību, ka šī nauda varētu tikt izmantota noziedzīgām aktivitātēm. Teroristu un uh, noziedznieki izmanto lielas naudas summas skaidrā naudā, uh, un, ja tās nonāk Eiropas Savienībā, ir e, patiešām jābūt ārkārtīgi stingrai kontrolē. Es ceru, ka līdz likuma devēji e, varēs vienoties. Esmu optimistiski noskaņots. Ja runājam tādā plašākā mērogā, komisija tagad strādā, lai varētu labāk apzināt uh, dažādus riskus, lai muitas iestādes varētu labāk veikt savu darbu, un tiek strādāts arī pie importa uh, kontroļa elektroniskās sistēmas izveidas, lai labāk varētu apzināt negodīgā veidā. Um, Uh, iegūtas preces, lai varētu izsekot, uh, piemēram, sprīdzekļu, narkotiku, uh, šaujam ierīču nelegālai ievešanai valstī, arī, piemēram, viltot priekšmeti, liels cigarešu daudzums var tikt izmantoti nelegālu aktivitāšu finansēšanai gribēju pateikties uh, savam kolēģim uh, Ginteram uh, Eitingeram. Viņš bija arī sagatavojis, viņš bija sarīkojis konferenci, kur informēja par DFS nākamajiem uzdevumiem. Mums ir jābūt ambicioziem, mums ir jādomā arī par to, lai e, mūsu muitas būtu pietiekami labi e, finansētas, lai tās labi varētu veikt savu darbu. Runājot par e, nelikumīgu skaidras naudas pārvadāšanu, par šo mākslas priekšmetu pārvadāšanu, tam ir jāseko ļoti rūpīgi. Mums ir patiešām pilnībā jāpārgriež uh, šis uh, teroristu finansējums, uh, tas ir jānocērt saknē. Dalība valstis ir uh, jau strādājušas pie uh, finansiālo uh, oāžu saraksta izveides. Eiropas Savienības uh, finanšu ministrijas par šo sarakstu vienojās uh, pērnā gada decembrī. Uh, Vairākas valstis arī ir eh, strādājušas pie tā sauktajiem pelēkajiem sarakstiem, kur tiek runāts par izdevīgām fiskālajām sistēmām. Mums vajadzētu būt labākai eh, finansiālai pārvaldībai un ir eh, jāvēršas pret krāpniecību, kā arī ļaunprātīgu, negodīgu nodokļu sistēmu izmantošanu. Mana kolēģe Jūrava skundze ir uh, atbildīga par eh, šo sarakstu izveidi, kā arī eh, strādā pie antinaudas atmazgāšanas priekšlikumiem. Mums, protams, ir jācīnās pret problēmu pašā tās saknē. Mēs esam apzinājuši, ka teroristi arī eh, ļoti daudz finansējumu iegūst pateicoties krāpniecībai, kas tiek veikta arī Eiropas Savienības teritorijā. Biju patiešām nepatīkami pārsteigts, eh, noskatoties divas dokumentālās filmas, ko bija sagatavojuši dāņu un holandiešu žurnālisti. Uh, par to, ka uh, džihādisti Eiropā izmanto PVN krāpniecības rezultātā iegūtus rezultātus uh, eh, līdzekļus. Jūs jau pieminējāt šo um, krāpniecības milzīgo apjomu. Eh, mēs runājam par aptuveni 50 miljārdiem eiro. Tā ir milzīga summa. Pagājušā gada oktobrī Es piedāvāju pilnībā pārskatīt Eiropas PVN sistēmu, lai varētu labāk arī izsakot dažādām pārobežu operācijām un darījumiem jo uh, tieši 80% uh, no krāpniecības gadījumiem notiek izmantojot pārobežu darījumus dalību valstu administrācijām iestādēm, nekavējoties šis priekšlikums tika piedāvāts izskatīšanai. Mums ir jābūt labākai sadarbībai, mums ir aktīvāk jācīnās pret PVN krāpniecību un ceru, ka tās dalību valsts, kas joprojām ir atturīgi noskaņotas, tomēr mainīs savu nostāju, jo ir jāsadarbojas ar Eiropolu, Olaf un arī Eiropas prokuratūru. Es ceru, ka šīs valstis patiešām mainīs savas domas un uh, labāk sadarbosies, lai cīnītos pret terorismu. Tādēļ ir jārada tāds uh, paties Eiropas līmeņa mehānisms, lai labāk cīnītos pret uh, PVN tirzni, uh, krāpniecību un uh, no tā izrietošo terorisma finansēšanu. Jāsaka, ka terorisms ir fenomens, kas arī piedzīvo evolūciju. Tas izmanto aizvien rafinētākas metodas uh, savai finansēšanai. Tiek tirgota arheoloģiski priekšmeti, uh, tiek izmantot uh, naudas atmazgāšana, finanšu krāpniecība, PVN krāpniecība, lai finansētu atentātus. Mums uh, bez uh, neatlaidīgi ir jācīnās pret terorismu, pret terorisma finansēšanu, un arī Francijā joprojām nelainīgi cilvēki iet bojā šo gļēvuļu atentātu rezultātā. Tādēļ mums ir ļoti aktīvi jācīnās pret terorisma finansēšanu, mums ir eh, jāstājas pretī eh, mūsdienu izaicinājumiem. Es gribēju pateikt, ka vienmēr esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Eh, nākamo mēnešu laikā vienmēr esmu gatavs jūs uzklausīt, ar jums sazināties, un tagad ar prieku uzklausīšu jūsu jautājumus. un negribētu arī uh, at, aprobežoties ar pārāk vispārīgām atbildēm. Paldies! Paldies, komisār kungs, par šo ļoti visaptverošo prezentāciju, un jūs arī pastāstījāt par veiksmīgiem gadījumiem dažādās izmeklēšanās, un jūs minējāt konkrētus piemērus, un tas ir saistīts arī ar organizēto noziedzību, PVN krāpniecību, terorismu finansēšanu, uh, tātad arī ar terorāktu organizēšanu. Mēs arī uzklausījām jūs teikto par to, kas tiek darīts INTA un IMCO, un drīz arī tiksimies ar Ettingera kungu, komisāru, un runāsim par to, kā finansējumu novirzīt tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, jo uh, finanšu līdzekļi ir ierobežoti. Un uh, Eiropas pilsoņus uh, tiešām satrauc drošības situācija, un tāpēc ir līdzekļi jāatvēl visefektīvākajiem pasākumiem. Tagad došu kolēģiem vārdu Ana Gomeša tikai par to, ko uh, jūs noslēgumā teicāt, komisār kungs, par kompetencēm Mēs esam izveidojuši Eiropas prokuratūru, tātad uh, sadarbību. Um, tā būs tikai sadarbība, bet uh, tomēr. Ko jūs domātu par uh, prokuratūras pilnvaru uh, paplašināšanu ne tikai attiecībā uz uh, Uh, plaša apmēra uh, krāpniecības gadījumu izmeklēšanu, bet varbūt arī terorismu finansēšanas gadījumu izmeklēšanu. Nu jā, jūs esat, protams, komisāra kolēģijā, bet uh, varbūt jūs tomēr varat arī savu viedokli paust. Un tagad vārds Annai Gomešai, kas ir koordinātori no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs, par jūs teikto. Es domāju, ka pirms uh, finansē to, kas būtu jāfinansē, kā to teica priekšsēdētāja, ir arī jāatgūst nauda, un par to jau jūs runājāt, jo īpaši, ja mēs runājam par naudu, kas nonāk uh, noziedzīgu organizāciju, tā skatā arī teroristu organizāciju rokās. Kas attiecas uz uh, kultūras preču kontrabandu, es gribēju pajautāt, vai jūs uh, zināt arī par šīm te Eh, brīvostām, vai jūs tur varat eh, iejaukties. Luksemburgā, Dubajā, Singapūrā. Mēs nesen apmeklējām Luksemburgas brīvostu un jautājumu, kurus mēs uzdevām, eh, tika gan uzklausīti, bet atbildes mūs joprojām neatmierina attiecībā uz muitas kontrolēm, kā nodrošināt to, lai šie te nolaupītie mm, kultūras priekšmetu netiktu uh, glabāti gadiem ilgi un pēc tam kaut kur notirgoti. Un runājot par uh, PVN un karusaļa krāpniecību un akcijas uh, krāpniecību, ja nemaldos, akcijas nodokļu krāpniecība ir apmēram 10 miljārdi, karusaļa uh, schēmas ir apmēram 50 miljārdi. Uh, runājot par visiem organizētās noziedzības tīkliem, un tas tomēr ir skandalozi, ka dalībvalsts neko nedara. Jūsu priekšlikums ir tik izteikts jau pirms vairākā gada. Man šķiet, ka jūs eh, šo te dāņu filmu, ko uh, īrijas un Danijas žurnālisti bija e, sastādījuši, tā jau arī ir pieejama, un tagad e, valdības saka, ka tās cīnās pret terorismu, bet tās neko nedara. Tad, kad nāk šāds priekšlikums, tas man šķiet tiešām ārkārtēji. Un es gribēju jums pajautāt, komisār kungs, varbūt jūs neatbildēsiet, bet es jums tomēr uzdošu jautājumu, kuras ir šīs e, valstis, kas joprojām bloķē to, ka jāveic pasākumi. Uh, Nu, Āna, jūs uh, tādā neērtā situācijā nostādīsiet komisāru kungu. Jā, priekšsēdētāji, es, protams, uh, ar prieku atzīmēju, ka ir uh, radīta prokuratūra. Tas būs tāds neatkarīgs prokuroru bīrojs, kam būs kompetences izmeklēt un arī veikt vajāšanu, runājot par pārobežu krāpniecības gadījumiem kas ir virs 10 miljoniem eiro, un uh, ir jau vairākas iniciatīvas, kas uh, tiešām tātad notiek Eiropas līmenī, lai pastiprinātu sadarbību starp tiesību sargājušajām iestādēm un rastu jaunus veidus, kā cīnīties pret uh, lielākiem draudiem, kas uh, Eh, skar mūsu nodokļu ieņēmumus. Un kā jau eh, to paziņoja mūsu komisijas priekšsēdētājs, eh, runā par Eiropas Savienības situāciju. Mums tātad ir jāraugās, kas notiek tagad, jā, jāaizsargā Eiropas Savienības finanšu instrumentu intereses, un prokuratūra varētu arī izmeklēt pārobežu terorisma finansēšanas gadījumus un Padome var lemt par prokuratūras kompetenci paplašināšanu arī attiecībā uz eh, terorismu finansēšanas noziegumiem. Un septembrī šogad uh, tiks runāts par to, kā paplašināt Eiropas prokuratūras pilnvaras. Bet savādāk mums vajadzētu vispirms izveidot Eiropas uh, prokuratūru un pēc tam arī runāt par uh, tā paplašināšanu. Jā, tie ir skaitļi no 2018. gada paziņojuma un mērķis 25. gads. Tagad par šīm te um, brīvostām. Um, man vēl nesen bija iespēja uh, par to diskutēt ar Olafu Šolcu, kurš uh, ir Vācijas uh, finanšu ministrs, bet bija pilsētas pašvaldības priekšsādātājs, bet uh, Mani dienas ir nosūtījuši jautājums dalību valstīm par iespējamiem krāpniecības gadījumiem uh, šajās te brīvostās, un citi dienesti, kā Olaf vai DigiJust, arī šeit ir iesaistīti, lai izvērtētu citus noziegumus vai nepieņemam rīcību, kas būtu iespējama uh, piemēram, krāp, eh, es atvainojos viltošana un eh, nezo, negodīgi iegūt līdzekļu legalizācija. Tātad eh, informācija ir jāapkopo un pēc tam komisija tad izvērtēs to un raudzīsies, kādus papildus soļus varētu spērt. Komisija arī aktīvi iesaistīsies sadarbībā ar uh, OECD, um, lai runāt par divu dokumentu pieņemšanu, ko ir paredzējusi šī organizācija, proti uh, vadlīnijas, lai cīnītos pret krāpniecību uh, brīvostās un uh, rīcības kodeks uh, brīvostām. Pirmā sanāksme, lai uh, sāktu uh, sastādīt šos divus dokumentus, notika pagājušā gada septembrī. Uh, un notiks tagad vairākas tiekšanās turpmākajos mēnešos, un es ceru, ka šie dokumenti varēs tikt ātri pieņemti un izvērtēti, lai to varētu pieņemt G20. Lieliski! Paldies par šo precīzo informāciju. Tagad došu vārdu mūsu uh, līdzreferentē Monikai Holmejerai un Helgai Stīvensai. Mums ir divas līdzreferentes eh, šajā darbā. Monika, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisārkungs vispirms sirsnīgs paldies par to, ka jūs šodien esat ieradies pie mums. Mani jautājumi nebūs patīkamāki kā Gomešas kundzei, jo mēs Lībe komitejā jau vairāk kārt esam par to runājuši, ka gan uh, um, PVN krāpniecība, gan cita veida uh, naudas atmazgāšana, nelegālā uh, tiesniecība, diemžēl uh, Eiropas Savienība netiek pietiekami apkarota. Uh, gribu tikai nosaukt divus datumus. No Eiropola uzzinājām, ka pieci uh, procenti, uh, es runāju, piecas promils, tātad pieci uh, 0,5% no uh, nelegālas tirzniecības apjoma tiek konfiscēts uh, Eiropā. Tātad uh, tas nozīmē, ka uh, te ir brīva iespēja nelegāli tirgoties, uh, ja jūs to profesionāli labi pārvaldāt. Otra lieta mēs uzklausījām prokurorus un tiesnešus par naudas atmazgāšanas jautājumiem, un tur mēs uzzinājām, ka 90% Tas bija vidējais rādītājs eh, par naudas atmaskāšanas gadījumiem, ka 90% gadījumu nemaz nenonāk tiesas priekšā, un no tiem savukārt 90% eh, no šiem 90% eh, Tātad no šiem 10% vispār kaut kā 20-30% nonāk līdz uh, notiesāšanai. Tāpēc man ir konkrēts jautājums. Uh, ne tikai ar kultūras preciem, bet arī ar naftu, zeltu un dimantiem notiek tirzniecība. Tās ir preces, kas eh, ļoti labprāt tiek nelegāli tirgots, tāpēc es eh, labprāt saņemtu vēl papildus informāciju no jums. Otrakārt, jau ilgāku laiku ir ideja, ka Eiropolam vajadzētu um, dot eh, iespēju uh, Uh, tieši kontaktēties ar uh, Nacionālajiem finanšu institūtiem, tātad uh, ne tikai tad, lai būtu šādas FIU dalībvalstīs, tās pamazām sāk labāk sadarboties, bet tomēr tas notiek ļoti lēni. Līdzīgi kā terorismu jomā vajadzētu šīs iestādes labāk apkopot un sadarbība Nacionālās FIU joprojām vēl ir tādā ļoti zemā un grūtā fāzē. Un trešais jautājums. Šajā kontekstā ir aktuāli jautājumi arī par um, informācijas apmaiņu un e-pierādījumiem, lai ātri uh, informāciju no bankām, finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kontrols iestādēm, uh, varētu uh, nodot ātrāk par aizdomīgām uh, transakcijām ir jābūt ātrākai informācijas apmaiņai, jo tikai to visu apkopojot var ieraudzīt, cik lielā mērogā notiek šīs darbības, arī runājot par terorismu finansēšanu. Jā, un um, parastie pilsoņi tiek nenormāli kontrolēti, uh, veicot bankas transakcijas, bet šajā jomā miljardiem tiek uh, ai, uh, pārvadāti, pārvesti, un, un neviens uz to neraugās. Komisārkungs. Helga Stīvensa uh, vairs nav šeit, viņa varbūt atgriezīsies. Jā, es neatbildēju pilnībā uz Annas Gomešas eh, jautājumu. Nu jā. Komisija 2017. gadā prezentēja eh, priekšlikumu, lai eh, dotu dalībvalstīm lielākas iespējas atklāt pārobežu krāpniecību. Un Eurofisk tātad agrīnās brīdināšanas tīkls PVN jomā būs uh, instruments, ar kuru varēs labāk atklāt krāpniecību, un tas tiek izstādīts, un uh, arī uh, attiecībos terorismu tīkliem mēs arī piedāvājam šo uh, informācijas apmaiņas un um, pastiprinātās sadarbības mehānismu cīnoties pret krāpniecību un organizēto noziedzību Eiropā. Olaf un Eiropol uh, Eh, tad, tad arī šeit iesaistās un padomē eh, tiek atbalstīts šis priekšlikums, bet jautājums bija nedaudz atšķirīgs. Tātad jūs gribējāt zināt, kurš bloķē eh, pamatu, pamatos šo te cīņu pret PVN krāpniecību pār robežām. Es tagad nesaukšu vārdos un nevienu nesodīšu, bet gribu teikt, ka šis priekšlikums ir ļoti vienkāršs vajadzētu PVN pārobežu kontekstā skatīt tāpat kā dalībvalsts ietvaros, proti, lai nebūtu iespējams šis karuseļu veida schēmas, lai nepazustu šie līdzekļi nevarētu krāpties. Ja tādas iespējas nebūtu, tad nebūtu nekādas karuseļu veida schēmas un nebūtu nekādas krāpniecības nu, atgūt uh, šādus līdzekļus būtu tiešām vērtīgi. Un šī iemesla dēļ man šis priekšlikums uh, šķiet ļoti uh, svarīgs, un tāpēc tādi mehānismi kā River Charge, piemēram, neko labu nedod. Uh, Um, ir uh, centrāla Eiropas valstis, kas uh, daļa nepiekrīta, ir uh, politiskā situācija, kuras dēļ tas tiek bloķēts padomē, un es negribu par zemu novērtēt tos politiskos upurus, kādi būs jānes, un um, arī jūsu komitejas atbalsts būs ļoti svarīgs. Tagad Holmērēs kundzes. Uh, Um, jautājums, varbūt attiec vairāk uz Jūrovas kundzi un nevis mani, bet uh, mēs ar prieku konstatējām padomas un parlamentu vienošanos par piekto naudas atmaskāšanas direktīvu. Bet, uh, jā, ne tikai manā uh, darbības jomā, bet arī vispār šis priekšlikums bija ļoti pozitīvs. Uh, Tātad šeit mēs runājam par šīm te uh, apmaksātajām kartēm, un tagad ir līdz 150 eiro um, noteikti šis slieksnis uh, fiziskajām transakcijām, piemēram. Mēs uh, 2018. gadā nāksim klajā ar jaunu priekšlikumu direktīvai, lai dotu pieeju centralizētam reģistram, kas tikko ir izveidots ar bankas kontiem. Uh, lai citas iestādes, kā piemēram policija, izlūkdienesti un citas tiesības sargājošās iestādes varētu piekļūt šim reģistram un uzlabot uh, sadarbību starp uh, finanšu izmeklēšanas iestādēm un policijas iestādēm. Aprīlī mēs arī piedāvāsim pasākumu paketi, lai uzlabotu efektivitāti finanšu eh, izmeklēšanām, arī terorismu apkarošanas jomā, un tur arī būs iekļaut šī te direktīva, ko es minēju, bet arī um, priekšlikums, kā uzlabot informācijas apmaiņu uh, starp uh, eh, tiesības vargājušajām iestādēm un uh, izlūk dienestiem attiecībā uz finanšu noziegumiem nacionālā un pārobežu līmenī. Euh, merci beaucoup. Helga Stevens nous a. Paldies, Helga Stevens atkal ir ar mums. Man šķiet, viņai bija jādodas uz balsošanu Lībai komitējai. Tagad jums vārds. Jā, tā klopts. Hartlik bedankt. Paldies, priekšsēdētāji. Moskavici kungs. Man kā līdzreferentei ir jāpiedāvā konkrēti eh, priekšlikumi ar eh, papildu vērtību. Kopš 2010. gada mēs uh, eh, atļaujām piekļūt saviem datiem mm, no Amerikas puses, un ja mēs runājam par TFT sistēmu, Eiropa nav iespējams tai piekļūt, tādēļ jādomā varbūt par jaunu sistēmu, lai varētu piekļūt TFTS sistēmai. Mēs eh, sapratām, ka ir daudz šķēršļu, lai šo sistēmu eh, palaistu. Pirmām kārtām jau finansējuma trūkums, bet eh, mums ir nepieciešama šādu datu apmaiņa piekļuva informācijā. Kā šī informācija varētu izskatīties? Viena no alternatīvām būtu nacionālās analīzes kompetences harmonizēt lai pēc tam datus varētu ievietot vienā reģistrā un varētu apmainīties ar datiem ar Eiropolu. Ja mēs runājam par privātumu, bantu kontiem, tas ir eh, jūtīgs jautājums, bet eh, grūti tādā veidā radīt patiesas Eiropas kritērijas. Kam vēl vajadzētu notikt, lai būtu labāka sadarbība Eiropas līmenī cīnoties pret terorismu finansējumu? Es ar nepacietību gaidu jūsu atbildes, Muskavičī kungs. Paldies! Merci, euh, madame. Paldies kolēģei deputātei. Tie ir jautājumi kas mūs ļoti interesē, pat eh, diezgan daudz laiku veltām šai, šai, šai specifikai komisija kolēģiem Kingu un Jurovu un, un pat Valdi Dombrovski. Mēs uh, skatām kopīgi šo jautājumu, tātad. Tā kā mēs es ietvaros varam šādu Financial Intelligence Unit uh, izveidot. Tad šādas uh, sistēmas izveida Eiropas mērogā ir ļoti interesanta ideja, kas uh, pieprasa uh, sadarbību dažādos līmeņos, tad varēsim labāk apkarot uh, krāpšanu nodokļu jomā un cita, cita veida finanšu krāpšanu. Mums īpaši interesē muitas kontrolas attiecībā uz skadro naudu un kontrolētām precēm. Mums ir instrumenti, kas ir gan nedaudz novecojuši, un es domāju, ka nav šie instrumenti jāizmanto šādas FIU sistēmas izveidei, kurai jādarbojas plašākā mērogā, un tāpēc mēs izmantojam horizontālo pieju Nu, no jūsu komitejas noteikti arī gaidīsim priekšlikumus. Un tad runājot par uh, naudas, par naudas atmazgāšanās direktīvu, pieci uh, direktorāti, tostarp arī DigiJust, mums piedāvāja sadarbību. Tātad es domāju, ka priekšlikumu mums būs daudz, ideju daudz, un uh, man personīgi tas arī ļoti patiktu, jo vairāk, jo labāk, bet, nu, var sakot, mēs kopīgi komisāru kolēģijā, īpaši kolēģi, ko pieminēju vārdā, tad arī skatīs šo problēmu un iespējas tā, to atrisināt. Anna Gomeša, mm, tad parlaments to piedāvāja piektas nāca atmaskāšanas direktīvas ietvaros, un tieši padomu toreiz nobloķēju šo iniciatīvu. Nu, tad droši vien tieši jums, komisāra kungs, uh, tieši no, nu, uh, muitas lietu jomā vajadzētu uh, piedāvāt kādu kompromisu risinājumu. Es esmu kompromisu cilvēks, tā par to nav šaubu. Es personīgi ļoti simpatizēju šai idejai, man jāsaka godīgi. Tur ir pievienotā vērtība neapšaubāmi. Bet es domāju, ka tagad jūsu komitejai uh, būs lielāks svars nekā man. Nu, ja mēs solidarizēsimies kopīgiem spēkiem, mums izdosies eh, labāk noteikti. Tātad aicinu kolēģus eh, izteikties, mums ir vēl pāris minūšu, jums ir iespēja, Anna Gomeša, nu viņai eh, noteikti vēl ir palikuši jautājumi. Komisāra kungs. Dažkārt amerikāņu iestādes iejaucas, ievieš sankcijas uh, pret uh, Eiropas finanšu iestādēm, mm, kas varbūt iejauktas uh, naudas apmazgāšanas aktivitātēs, citās aktivitātēs. Mums bija gadījums Maltā, bankā, kur mēs paši apšaubējām kā bankas īpašnieks varēja saņemt licenciju, lai operētu kā banka. ASV viņu apsūdzēja tajā, ka viņš neievēro uh, režīmu darījumiem ar Irāku. Un tad Kipra bija gadījums ar citu banku, kas jau tagad ir slēgta, RBME, tas nosaukums, ja, nešau, ja nemaldos. Uh, Arī tur bija potenciāla saikne naudas atmazgātājiem, varbūt uh, krimināliem nolūkiem, pat terorismam. Un kā tagad var, varam panākt, lai Eiropas kompetentās iestādes kļūtu vēl kompetentākas īpaši šādos gadījumos? Atbildēn, es domāju, ka pie tā jau mēs arī strādājam, vai ne? Um, strādājam, lai stiprinātu Eiropas iestādes, uzlabotu sadarbības uh, kanālus, izveidot labāku jurisdikciju. Uh, man te bija vairāk piemēri, uh, sastarpēji papildinātu viens otra darbību, sadarboties arī ar amerikāņu kolēģiem. Šīs ir tēmas, ko skatām uh, Eiropas kontekstā, bet nu, jau tagad sākam uh, plašāk raudzēties uz uh, šiem lietām, jo tās tomēr jāskata globālā kontekstā, sadarboties ar Ameriku, G20 ietvaros, bet nu, tas jau būtu cits um, konteksts. Paldies, Anne Gomeši un Monika Holmēre. Ja man interesē zelts, dimants un tam līdzīgas. Man šķiet, ka tur kaut kas tika iesākts, bet netika pabeigts komisāra atbildē. Un uh, otrā lieta uh, - finanšu aprindās, kurās apgrozāties, uh, uh, runa noteikti bija par miljārdiem, ka, ko ziedo personas no Saudarābijas, Katāras, ļoti bagāti ļaudis, tātad, kas uh, izjūt simpātijas pret teroristiem. Mm kas ar šo naudu finansē teroristu grupējumus šeit, kas tā kā, tā kā ēnā darbojas tāda pelēkā zonā, tā kā nav gluži nelikumīgi, bet nav arī likumīgi. Vai um, tieši par šo uh, situāciju ir bijusi runa par šiem miljārdiem, kas apgrozās Eiropā vai arī Balkānu pussalām? Uh, ko darīt ar šīm summām, tātad, kas ir apritē. Tieši runājot par Balkānu valstiem, Bosnija būtu pieminama. Vai jūs kaut ko darāt šajā kontekstā, konkrētas idejas, vai, vai varbūt jūs vispār neko nedarāt pagaidām? Nē, nē, es gan zināju, ka es to nepabeidzu. Uh, Ne, bet nav tā, ka man būtu iestājusies amnēzija pēkšņi. Nu, tad vienkārši es jau izskaidroju, ka, nu, neesmu gluži nekompetents, bet man trūkst kompetences dažās lietās šajā, šajā jomā, lai sniegtu pilnīgi skaidras un izsmeļošas atbildes. Un tad tieši šī ir tā joma, kur man būtu tāds uh, viedoklis diezgan vispārīgs, bet man nav detaļu manā rīcībā, ko jums piedāvāt. Jo, nu, protams, jautājums ir ļoti relevants un interesants, bet nu, man nav informācijas, ko jums piedāvāt. Labi, paldies, komisāra kungs! Nu, es domāju, ka kolēģiem bija iespēja izteikties no sirds, un šķiet, ka tiešām mēs uh, virzāmies uz priekšu, mēs progresējam, mums ir vairāk instrumentu, kas kļuvuši konkrētāki, kas kļuvuši mērķtiecīgāki, kas palīdz efektīvāk apkarot šo, šo krāpšanu, noziedzību, teroristu aktivitātes. Un mums jāpriecājas par šo ieroču arsenālu, kas tagad ir mūsu rīcībām. varbūt, nu, mēs ne, die, dažkārt iedziļināmies detaļās, ļoti, kas ir ļoti tehniskas, mm, bet, nu, izaicinājums tagad ir izskaidrot to visu vienkāršiem vārdiem mūsu pilsoņiem, gan par izaicinājumiem, gan par uzdevumiem, gan par darbu, ko darām, par visu darbu, kas norisinās komisijām, konkrēti arī jūsu lauciņām. Jūs to darāt efektīvi, jūs to darāt uh, izlēmīgi un uh, čakli. Tā kā vēlos vēlreiz jums pateikties par to, ka bijāt mūsu viesis šodien. Un uh, mēs noteikti zinām, ka visi jūs kolēģi komisijā strādā uh, pie tā, lai šī virzība uz priekšu būtu vēl straujāka. Jā, paldies! Es uh, galu galām Mm, pats esmu darbojies parlamentā un es to uztveru ļoti nopietni. Mm, to gan akadēmiskais darbs, mm, darba augļi tiek piesaistīti, gan tehniski eksperti te uzstājas. Nu, protams, politiska atbildība tā ir milzīga un, un es tiešām daru visu, lai izskaidrotu manu rīcību, to, ko es daru komisijā un, un Tad noteikti, noteikti jūsu ziņojums, jūsu komitejas ziņojums būs eh, ļoti spēcīgs politisks signāls, par to man nav šaubu. Es eh, jums eh, prezentēju trīs projektus, kam es ticu, kas ir tādi novatoriski projekti, mm, inovatīvi projekti, mm, bet nu, tagad jārunā par īstenošanu. Un te jūs komiteja var palīdzēt. Jūs esat parlamenta īpašā komiteja, jūs varat vērsties pie jūsu pašu kolēģiem. Oh, un uh, tad uh, mēs varēsim ātrāk uh, saprast, ka laiks, kas paiet mums neko nedarot, ir zaudēts laiks. Un ka priekšlikumi tomēr vienkārši un iet pareizajā virzienā. Un viens priekšlikums par kultūra precēm. Nu, es nesaprotu, ka, kāpēc šī birokrātija, kāpēc mēs nesaprotu, ko mēs gaidām. Uh, Un ja jūsu ziņojums palīdzēs lietas pātrināt nedaudz, nu, tad jūs eh, pateicāties man, kas šodien biju šeit, bet man būtu jāpasakās jums par visu, ko jūs darāt. Jo, godīgi sakot, te runa nav par to, kurš komisārs būtu kompetents vienā vai otrā jautājumā, bet par to, kā mēs varam virzīt uz priekšu šos priekšlikumus beidzot, kas, nu, izskatās līdzsvaroti, labi, Uh, vienkārši. Un nu vienu reizi tad darīsim kaut ko ātri. Būsim izlēmīgi, lai pilsoņi mūs atdzert. Jā, es jums pievienojos. Un uh, milzīgs paldies jums, paldies kolēģi. Uh, tiekamies 23. un 24. aprīlī nākamreiz. Liels paldies visiem par sadarbību. Paldies arī līdzreferentiem.